Alors, bienvenue, chers collègues, la deuxième. Godātai kolēģi, sāksim šīs sanāksmes otro sasēju starpparlamentārā tikšanās. Pievērsīsimies nacionālajiem un lokālajiem līmenim. Mūsu priekšā ir vairāki nacionālo parlamentu pārstāvi, un viņi mums pastāstīs eh, par to, ko viņu parlaments un viņu attiecīgās parlamenta komitejas dara saistībā ar, lūk, migrācijas jautājumiem, ko dara Eiropas lietu komitejas un tam līdzīgi. Tās ir, tā būtu lieliska iespēja, kā jūs jau dzirdējāt no rīta, padziļināt debats par visiem šiem jautājumiem starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Varam uzklausīt arī vietējo pašvaldību pārstāvis un, protams, arī citus interesantus. Līdzīgi kā pirmā sanāk, pirmajā sanāksmes daļā lūkšu Nacionālo parlamentu deputāts, kur vēlas izteikties, par to mūs informēt līdz oficiālo runātāju uzstāšanās beigām. Jums ir jau lapiņas veidlaps, kas jāizpild, jāizpild šajā saistībā, un savukārt Lībe komitejas deputāti var lūgt vārdu, tieši tā kā vienmēr, vienkārši paceļot roku. Bet pirmām kārtām gribu dot vārdu savām kolēģiem, kas ir līdzreferentes un strādā pie Libijas strateģiskā ziņojuma par situāciju vidusjūrā. Mecols kundze gan nevarēja būt klāt, bet šķiet, ka Kveņģis kundze gan ir šeit un viņa varēs runāt arī otras līdzreferentes vietā, vietā un viņai ir vairākas eh, pārdomas mm, un arī zināma nostāja attiecībā uz visu pārējo. Paldies! Tamsun kungi, saka Koelju kungs Mecāls kundas vietā. Es aizstāju Robertu Mecālu, kuru pavisam negaidot aizsaucu prom, gatavojoties Eiropas Savienības samitam, sagatavošanās darbiem. Viņa vēlāk atkal mums pievienosies, bet ļaujiet viņai nolasīt viņas, jums nolasīt viņas vārdus. Mēs šeit tiekamies tagad tikko tūlīt pēc tam, kad dalībvalstis vienojās pārvietot 160 tūkstošu bēgļus Eiropā. Tas ir ļoti vēlams rezultāts. Process varbūt nebija vienkārši daudzām dalību valstīm. Un tiešām skumji, ka šī procesa rezultātā redzējām, ka mūsu vidū nav saliedētības, esam sašķelti. Tas ir globāls izaicinājums, un līdz ar to vajadzīgs arī globāla rakstura risinājums, un pirmām kārtām tam jāietver visas valstis šajā reģionā. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība kalpo kā piemērs visā pasaulē. Jo, ja šiem cilvēkiem nav nākotnes viņu izcelsmes zemē, tad, protams, cilvēki turpinās bēgt uz Eiropu, cenšoties glābt sev dzīvību. Un tāpēc mums ir jāmēģina pētīt situāciju, kā uzlabot, jādomā par to, kā uzlabot situāciju šiem upuriem, šiem cilvēkiem viņu izcelsmes zemē, pirms viņi nokļūst cilvēku tirgotāju rokās un pirms viņi skatās acīs nāvēja vidusjūras ūdeņos. Tāpēc ir vajadzīgs visaptvarošas Eiropas darbības, kuros ietverti mēru un pasākumi gan izcelsmes zemēs, gan tranzīta valstīs, gan arī lūk pie mums kā mērķa valstīs. Tāpēc ir vajadzīga krietni lielāka saskaņotība Eiropas Savienībā gan iekšējā, gan ārējā politikā. Ir vajadzīga arī kopēja politikas eh, virzieni attīstības un migrācijas politikas jomās, tiem jābūt saskaņotiem. Vēsts no šī parlamenta uh, nevar būt tāda, ka mēs šeit politiski par kaut ko strīdamies un kaulējamies. Nē, mums ir jābūt vienotai vēstī, un tāpēc Mecolas un Kengas kundzes abas gatavo strateģisko ziņojumu, kas aptver visus migrācijas aspektus. Šai ziņojumā mērķis ir atbildēt uz jautājumiem, tādiem jautājumiem, kā kas ir solidaritāte un kāds ir godīgs atbildības sadalījums Mēs turklāt arī vēlamies pētīt to, kā nodrošināt drošus ieceļošanas ceļus tiem cilvēkiem, kas vēlas ierasties Eiropā. Un domāsim arī par to, kā palīdzēt valstīm, no kurām šie bēgļi nāk, kā mums turklāt uzlabot glābšanas operācijas, kā cīnīties pret kriminālajiem tīkliem, kā aizsargāt visneaizsargātās cilvēku grupas. Uh, kā ļaut šiem cilvēkiem meklēt aizsardzību vēl pirms viņi tiek piespiesti um, sēsties laivās, kā mums panākt kopēju Eiropas patvērumu sistēmu un kā mums nosūtīt atpakaļ tos, kas neatbilst aizsardzības saņemšanas nosacījumiem Eiropā. Ņemot vērā, kāda ir situācija Sīrijā un ka arī Lībijā šobrīd ir krīze, mums ir jāgatavojas uz to, ka šīm sistēmām nāksies izturēt jaunus triecienus un pārbaudījumus. Mums ir jāspēj spēcināt sava darbība jārēģē uz problēmām vienlaicīgi pārliecinoties, ka palīd, nodrošinam resursus pilsētās un ciemos, kur vistiešākā veidā saskars ar bēgļu plūsmu. Tajā pašā laikā at, ies, nedrīkstam arī apšaubīt Schengenes zonas pamatprincipus un nedrīkstam atteikties no ārēju robežu kontrolas. Eiropas resursi nav neierobežoti un mums ir pienākums tos izmantot tādā veidā, lai palīdzētu tiem, kam ir vajadzīga mūsu aizsardzība. Tiem, kas neatbilst neatbilst patvērumu piešķiršanas nosacījumiem, drošā un straujā kārtā ir jāvais, jānosūta atpakaļ. Mūsu mērķis ir rast risinājums, un mums ir jāstrādā plecu pie plecu, lai pārliecinātos, ka to arī panākam. Es tiešām ceru un esmu pārliecināta, ka šīs pēcpusdienas sesija būs interesanta, auglīgas diskusijas būs un ka mēs kopīgiem spēkiem radīsim risinājumus. Liels paldies un uh, paldies par uzmanību. Paldies! Burtiski katru, kuru katru brīdi gaidam ierasties Kašetu Kienges kundzi, un tāpēc pagaidām došu vārdu nākamajai runātājai, Keitai Vazai, kas ir no Lielbritānijas. Viņa ir iekšlietu komitejas priekšsādātāja. Tas, es atvainojos, ir Vaza kungs, priekšsādātāja. Paldies, ārkārtīgi liels gods izteikties Britu apakšpalātas iekšlietu komitejas vārdā un paldies par šīs konferences norganizēšanu. Ārkārtīgi priecājos, ka mana parlament, mani parlamentārie kolēģi Kaša kungs, McDonald kungs un arī Lords Džejs visi ir klāt. Un Es savukārt varu izteikties šajā Annas Lindas vārdā nosauktajā telpā, kas lieliska parlamentārieta un, protams, ir ļoti labi pazīstama gan savā, gan citur. Problēma ar šo migrācijas krīzi e, mūsu elektorātam un nacionālajiem parlamentiem ir būtiska. Un to es saku kā cilvēks, kurš tic Eiropas Savienībai un kam arī tuvas tās vērtības. Problēma ir tāda, ka Eiropas Savienība ir rīkojusies ļoti lēnām, lai risinātu šo krīzi, un mēs esam piedzīvojuši un redzējuši šausminošas sainas, kur migrācija migranti tiek burtiski nodot no vienas valsts otrai. Uh, Dažus no tiem, e, dažiem no tiem ir nācies ciet no asaru gāzes uzbrukumiem, un tāpēc domāju, ka šī konference un tas, ko ES līderi dara šodien, drīzāk ir tikai tāds nokavētā atgūšanas mēģinājums, un tam visam vajadzēja notikt jau krietni agrāk, un tāpēc tas, kas mums šobrīd jādara, mums ir jāizteno plāns, mums jāspēj šis plāns arī likt priekšā nacionālajiem parlamentiem, un turklāt jāpārliecina par to arī sabiedrību un vēlētāji. Mums jāceras beigu beigās, ka mums ir jārunā pirmām kārtām arī ar vēlētājiem, mums viņus priekšā jāatskaitās par to, kāpēc un ko darām. Es pats esmu migrants uz, un ierados Lielbritānijā savu laiku, un tāpēc es un šīs komitejas priekšādātājs varbūt ir divi vienīgie cilvēki, kas faktiski ir dzīmuši Ādenā, Jemenā. Uh, Jūs ieradāties šeit, kad jums bija 3 gadi, es ierados, kad man bija 9 gadi, un tagad nu jau 14 etniskās minoritātes izcelsmes eh, pārstāvi no turienes, eh, ir šādi minoritātes pārstāvi apakšpalātā, vēl 14 ir augšpalātā. Un tāpēc šādu jautājumu apspriešana, protams, ir bijusi ļoti politizēta vienmēr, bet es to uzskatu par ļoti vienkārši risināmiem un saprotamiem jautājumiem. Tāpēc mums jāpārliecinās, ka tas, ko darām savos parlamentos, tiek izskaidrots arī vēlētājiem iedzīvotājiem. Es pārstāvu Lesters pilsētu. 60% no tās iedzīvotājiem sākotnēji nāk no Indijas, ir indiešu izcelsmes. 20% no viņiem tika izdzīti kā bēgļi no Āfrikas. Un mums ļoti uzmanīgi jāizturas pret šo situāciju. Nedrīkstam skriet pa priekšu vēlētājiem pieņemt lēmumus. Šādās lietās mums ir lēmumu pieņemot, tomēr jānodrošina zināms arī publiskās diplomātijas laiks tā, lai iedzīvotājs saprot, ko mēs darām un kāpēc. Es atzinīgi vērtēju šo ideju par krīzes punktiem, bet jāsaka, tas jau ir ilgi aizkavējies pasākums. Pirms diviem gadiem manā komitejā mums bija izbraukums uz Turcijas un Grieķijas robežas uz robežu, un mēs redzējām šausminošus skatus ar cilvēkiem, kas centās iekļūt Eiropā. 100 tūkstoši iedzīvotāji centās no Turcijas iekļūt Grieķijā gadu jau laikā līdz 2013. gadam. Grieķija un Itālija ir lūgušas un uba diedelējušas palīdzību nu jau ļoti ilgi, un, un tikai tagad mēs beidzot esam izlēmuši šo palīdzību viņiem pies, piešķirt. Diskusijās nacionālajos parlamentos un vietējā līmenī, es domāju, mums daudz vairāk uzmanība jāpievērš Turcijas situācijai. Turcija, protams, nav daļa no Eiropas Savienības, bet tāpat laikā tā ir izšķirīgi svarīgs elements, lai risinātu šo bēgļu krīzes jautājumu. Un šķiet, ka mēs nepiedāvājam Turcijas valdībai pietiekamu atbalstu šobrīd attiecībā uz bēgļu nometnēm un to ļoti labo darbu, ko viņi dara šobrīd. Un beigu beigās viņi viņiem jāiztiek bez mūsu atbalsta, un tas ir bēdīgi. Mums tāpat vairāk jāstrādā ar Ziemeļāfrikas valstīm, un mūsu komiteja grasās uzsākt dialogu ar tādām valstīm kā Maroka, Alžīrija un Tunisija. Diemžēl Protams, situācija Lībijā mums ir visiem labi zinām. 92% iedzīvotāju, kas atstājuši Ziemeļāfriku un, Āfriku un ieradās Itālijā, ir tieši no Lībijas. Un pēc tam, kad mēs pabeidzam visu šo Eiropas kampaņu Lībijā, mēs atstājām tur nevis vienu, bet piecas dažādas valdības. Un tā visa rezultātā viņi visu šo migrācijas krīzi vēl ir tikai sāsinājuši. Mums ir jāpārliecinās, ka pārvietošanas plāns tiek izskaidrots un ļoti piesardzīgi, iz, uzmanīgi izskaidrots Protams, mēs runājam šeit par 120 tūkstošiem starp 28 dalību valstīm. 4200 katrai valstī. Bet tā, ar to jau tas nebeigsies, un atsevišķas valsts nevarēs pieņemt, piemēram, tik daudz uh, bēgļu. Mūsu premjers Kameran eh, kungs ir, ir apņēmies pieņemt 20 tūkstošus, bet pat patiešo no Sīrijas bēgļu nometnēm. Un te nonāk pie diviem pēdējiem secinājumiem. Eiropola darbība ir ārkārtīgi svarīga. Mums gal galā ir jāparāda nacionālajiem parlamentiem, ka Eiropas Savienība ar Eiropolu palīdzību un caur to dar visu, kas tās spēkos, lai vērstos pret kriminālajām bandām. Un šķiet, ka par to neesam vēl dzirdējuši pietiekam arī šajā konferencē. Ne? Uh, Viņi miljardus eiro ir nopelnījuši šīs migrācijas krīzes rezultātā, un viņi turpinās bāzt naudu savās kabatās. Es ļoti priecājos dzirdēt Eiropola izteikumu šodien, ka apmēram 27 tūkstoši aizdomās turēto, bet mani vēlētāji grib dzirdēt par tiem cilvēkiem, kas ne tik vien arestēti un tiek turēti aiz, aizdomās, bet arī notiesāti, ielikti cietumā un kuru aktīvi ir sagrābti, tā lai viņi nevarētu vairs tirgoties ar cilvēku ša, ciešanām un postu un cilvēkiem nebūtu jāriskē ar savām dzīvībām, dodoties pāri vidusjūrē. Un pēdējais, ko gribēju šodien teikt, ir Lukas. Situācija Sīrijā šobrīd tiek apspriesta daudz un dikti. Ir tādas valstis, kas vēlas iejaukties un bombardēt Sīriju. Mans uzskats ir tāds, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem attiecībā uz mūsu ārlietu politiku šajā ziņā, jo ja vien mēs, ja mēs nebūsim piesardzīgi, tad tādā gadījumā mēs varam radīt vēl ļaunāku un grūtāku migrācijas krīzi, kāda tā ir šobrīd. Tāpēc mums ir mazliet jāapstājas un jāpārdomā e, par to, ko daram ārpolitikas ietvaros, jo mēs nevēlamies, lai atkārtos tās kļūdas, ko mēs pieļāvām Irākā, Afganistānā un Lībijā. Paldies par uzmanību priekšādātāji. Lielas paldies, Vāza kungs, godātie kolēģi. Kiengas kundze ir ieradusies, un tāpēc došu vārdu viņai. Viņa, kā jau es teicu, ir viena no līdzreferentēm Lībe komitejas strateģiskiem ziņojumam par situāciju vidusjūrā un eh, ziņojumam par nepieciešamību pēc holistiskas pieejas migrācijai. Lūdzu, Kiengas kundze. Liels paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Šorīt mums bija ļoti laba iespēja pievērsties šim visaptvarošās pieejas jautājumam, runāt par krīzes punktiem, un uzaicinātie runātāji varēja atvieglot virkni mūsu pausto bāžu, atbildēt uz mūsu jautājumiem, un šo pēcpusdienu paredzēta uh, jautājuma analīze attiecībā uz to, kā migrācijas plūsmas tiek pārvaldītas nacionālā un vietējā līmenī. Un pirms es sāku teikt, ko tālāk, es pirmām kārtām gribu teikt paldies Nacionālo parlamentu deputātiem un pašvaldību pārstāvjiem, kas ir ieradušies šeit pie mums. Un es patiešām ceru, ka šī, kas ir pirmā iespēja īstenot dialogu, tomēr kļūs par regulāru struktūrētu daļu no kopējās mūsu sadarbības sistēmas. Gribu teikt paldies par šo iespēju un politiskais dialogs turpināsies Eiropas un vietējā līmenī arī turpmāk. Mēs vēlamies izmantot jūsu pieredzi nacionālajās eh, līmeņos un pašvaldībās. Tāpat arī gribam runāt runāt par to, kāda ir uzņemšanas apstākļi, kādas ir šīs patvērumu piešķiršanas procedūras, kāda ir pra paraugu prakse šai jomā. Tīpaši šeit gribu atsaukties, piemēram, uz izglītības un jautājumiem un palīdzības sniegšanu. Mēs, protams, vienmēr domājam par to, ka ir jāaizstāv un neaizsargā tie, kas ierodas Eiropā bēgot no kara un ciešanām. Viņiem ir jāgarantē cilvēku cieņas, cieņai atbilstīgi apstākļi un turklāt jārīkojas palīdzības sniegšanā efektīvi, tātad uzņemot un integrējot šos cilvēkus. Kā jau jūs labi zināt, parlaments ir uzsēts politiskas debatas, cenšoties re, tādējādi iezīmēt pārmaiņu Eiropas Savienības attieksmē pret migrācijas plūsmām. Es un Roberta Mecola esam abas līdzreferents, strādājam līdzreferents pie ziņojuma, strādājam pie strateģiskā ziņojuma un vēlamies izveidot holistiski visparošu pieeju migrācijas jautājumiem. Mēs nevēlamies uzklausīt kaut kādus ksenofobiskus saukļus, uh, un runāt par kaut kādām, nezinu, mūra cenšanām, barikādēm un tam līdzīgi. Nē, mēs vēlamies runāt par konkrētiem, efektīviem īstermiņu un ilgtermiņu pasākumiem, tāpat arī steidzamības pasākumiem, kas ļautu mums atrisināt šo human, humāno krīzi, ar ko sastopamies. Te ir vajadzīgi arī struktūrāli elementi, lai, un eh, jācīnās, protams, arī pret krīzes cēloņiem Un tāpēc mums jāpievēršas daudziem jautājumiem, par kuriem cenšamies runāt savā ziņojumā. Jādomā par glābšanu uz jūras, par patvērumu pie, pieprasītāju aizsardzību, jādomā tāpat arī par to, kā cīnīties pret šiem noziedzības tīkliem, kas nodarbojas ar cilvēku tirzniecību, jādomā arī par demografijas jautājumiem Eiropā. Tie visi ir ļoti svarīgi ar migrāciju saistīti jautājumi, kas attiecīgi atspoguļojam visos politikas virzienos krī, migrācijas krīze ir tāda, kas skar visu Eiropas Savienību. Tas ir startautiska līmeņa jautājums, un tāpēc dialogā par to jāiesaista visas interesās puses - starptautiskās organizācijas, pilsoniskā sabiedrība un trešās valstis. Liels paldies jau iepriekš par runātājiem, kas izteiksies kā paneļu runātāji. Pateicos. Merci, Madame Kenģe. Paldies, Kenģes kundze. Tagad došu vārdu aicinātajiem runātājiem lūkšu runāt nevairāk par desmit minūtēm, lai nodrošinātu, ka mums debatēm paliek pietiekoši daudz laika. Pirmais runātājs būs François de Costē, reģionu komitejas priekšsēdētājs Civeks eh, komitejā un arī referents par gaidāmo ziņojumu par Eiropas migrācijas darba kārtību. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze, Eiropas parlamenta un da dalību valstu parlamenta deputāti, pašvaldību pārstāvā, dāmas un kungi. Esmu pateicīgs, ka var uzstāties jūsu vidu. Eiropas eh, reģionālo un vietējo pašvaldību. Eh, šīs pašvaldības saskars ar visvairāk eh, migrantiem, viņiem ir pieredze, tūlīt tas ir pirmās varas iestādes, pie kurām nonāk migranti. Tad paldies, ka varu jums stāstīt par ziņojumu par Eiropas migrācijas darba kārtību. Es esmu no par Kalē ziemeļu reģionu. Mēs esam uh, Francijas ziemeļos uh, pretī apvienotai karalistē. Mums ir tikai Lamanšs ša, šaurums. Un šī vieta ir kļuvusi par Eiropas migrācijas politikas izgāšanās simbolu. Un, kad es runāju par izgāšanos, tā, tā ir eh, neveiksme, nespēja atrast veidu, kā skatīt robežu starp divām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kaut arī viena dalībvalsts pieder Schengenas zonai un otra nē, taču abas šīs valstis ir tās pašas Savienības dalībvalstis, politiskas savienības dalību valstis, un šī savienība ir domāta kā cieša sabiedrība. Šīs dalību valsts nespēja pārvaldīt migrantu plūsmas uzņemšanu, un būtībā šo pēcpusdienu man uzstāšanās ir steidzamības kontekstā. Gribu liecināt par to, ka Eiropas vietējām pašvaldībām nav izvēles. Tās acīm redzam tiek pakļaut šai situācijai, kas lielā mērā pārsniedz to pilnvaras. Un šīs pašvaldības mēģina pēc iespējas labāk uzņemt migrantus, kas nonākuši to teritorijā. bēgļu skaits ļoti ātri pieaug, turklāt situācija pastāvīgi mainās, migrantu valstiskā piedarība arī ir mainīga. Tas, protams, paredz pašvaldību politisko gribu, taču te ir arī vajadzīgi finanšu resursi. Pagājušajā nedēļā ar vairākiem ADL reģionu grupas, ALDE grupas um, reģionu komitejā biedriem. Mēs uzklausījām pašvaldību pārstāvis uh, Jautājums, cik izmaksā šo migrantu plūsmu uzņemšana Kalē pilsētā? Un tas tā summa bija milzīga, un man pārsteidza ne tik daudz šī summa, cik tas, ka patiesībā vietējās pašvaldības nebija izvērtējuši šo skaitu, šo skaitli. Bet patiesībā kalē iedzīvotājiem jau gadiem ilgi tie pakļauti migrantu plūsmai. Viņi atbild ar savu dāsnumu, ar savu sirdi, un tomēr viņi nebija izvērtējuši, cik lielas ir izmaksas saistībā ar migrantiem, taču cilvēki paši bija gatavi izdot savus līdzekļus un rīkoties kā atbildīgi pilsoņi, uzņemot cilvēkus, kam grūti klājas. Taču ir arī kalēji iedzīvotāju eh, ekonomiski aktīvā daļa, kas uh, arī ir snieguši ievērojumu ieguldījumu, lai nodrošinātu transportu starp Franciju un apvienoto karalisti. Ikdienas šoferiem ir jānodrošina, ka viņu darba instrumenti, precīzāk, kravas automobīļi ir eh, droši, lai izvairītos no tā, ka viņi neviļus pārvadā migrantus, jo tad viņi, pret viņiem tikt vērstas sankcijas, tad, ja kaut arī viņiem nezinot, viņi pārvadātu migrantus, viņiem soda, soda nauda būtu 2800 eiro, tas ir vairāk kā viņa alga mēnesī. Šodien Sociālā kohēzija tiek pārbaudīta katrā pašvaldībā, kurai ir saskara migrantiem. Vienmēr no vienas puses ir dāsnums, kas sniedz daudz, kas ļauj atvieglot migrantu ciešanas, ļauj viņiem justies kaut nedaudz labāk. Taču no otras puses ir arī daudz iedzīvotāji, kas uzdot jautājumu, kāpēc viņiem vieniem ir jākārto šī situācija, kāpēc viņiem viņi neiegūst pabalstu, kāpēc viņiem nevis nepalīdz. Un te ir runa par kohēzijas politiku, kas visvairāk attiec uz vietējām pašvaldībām. Neatkarīgi no tā, vai tās uh, pašvaldības būtu tranzīta punkts vai arī migrantu pirmais saskars punkts Eiropas Savienībā. Es esmu bijis par ziņotāju ne tikai decembra reģionālās komitejas plenārsēdē, bet arī pagājušajā gadā sagatavoju vienu ziņojumu pēc Itālijas prezidentūras pieprasījuma. Es redzu, ka tiek uh, apdraudāts Eiropas projekts. Runa par kohēziju starp dalībvalstīm, par kohēziju Eiropu vidū kuri ir politiska projekta nesēji, tad šodien migrācijas jautājums liek šelties Eiropas Savienības dalībvalstīm. Pat uh, reģionu komitejas ietvaros ir mēri un eh, reģionu pārstāvji, kuru viedokļi arī ir atšķirīgi par migrācijas krīzi vēlos uzsvērt, šodien tiek apdraudēts viss Eiropas projekts. Mums ir jāatbild uz šo jautājumu, lai glābtu Eiropas projektu. Mans ziņojums kārtējo reizi tiks radīts ārkārtas situācijā. Vietējām pašvaldībām ir jāiegūst, jāgūst atbalsts. dalībvalstis un Eiropas Savienības spriež par jauno finanšu piešķīrumu, taču vēlams, lai šis finansējums pēc iespējas drīzāk būtu pieejams vietiem pašvaldībām. Ātrāk, varētu sacīt arī tiešāk. Jūs zināt, ka vairums budžetu nonāk vispirms dalībvalstu organizācijas, taču tad, kad tiek eh, šie budžeti vēl dalīts starp eh, vidutājiem tad beig beigās pietrūks līdzekļu tieši vietējiem pašvaldībām, kas mm, mēģina šos budžets izmantot. Mums jārīkojas ātrāk, jo ir ārkārtas situācija, varbūt varētu paredzēt ārkārtas procedūras. Vēlos vēl piebilst, ka vietējiem pašvaldībām nepieciešama plašāka informācija, jo tā saskars vispirms ar migrantiem. Uh, Viena lieta ir uzņemt migrantus, kas nāk no Āfrikas, no uh, dienvidos, no Sahāras vai no Sīrijas, no Eritrejas. Mums ir jāspēj sagatavoties dažu šo dažādo kultūru uzņemšanai. Mēs arī zinām, ka ģeopolitika ir satricinājusi daudzas valstis Eiropas kaimiņos, taču šodien migranti nav tādi paši, kādi viņi būs pēc, piemēram, desmit mēnešiem. Tātad mums jāinformē vietējas pašvaldības, lai tās arī varētu saulaicīgi sagatavoties migrāntu sagaidīšanai, jo jebkurā gadījumā sagaidīšana būs jāorganizē. Pagājušajā gadu un šogad mana ziņojuma atslēgas vārds bija un arvien ir solidaritāte. Es zinu, ka Arī Eiropas parlaments vēl vēlējās atbalstīt sav, Savienības rīcību pamatoties uz 80. pantu. Nav šaubu par to, ka steidzami ir jāatbild uz šo pantu, kas ir solidaritātes pamats ne tikai starp dalībvalstīm, bet arī attiecībā uz solidaritāti starp pašvaldībām. Paldies! Liels paldies! Um, Dekuster kungs, jūs pieminējat ļoti svarīgas problēmas, um, ar kurām saskars visa Eiropa, mums visiem jāatbild uz šīm problēmām. Un tagad uzstāsies Nacionālo dalību valstu parlamentu pārstāvi vārds Janas Lamaris. Viņš ir Kipras pārstāvju palātas pastāvīgās iekšlietu komitejas Priekšsēdētājs lūdzu, Lamaris kungs, paldies! Dārgie kolēģiem, gadiem ilgi līdzīgā sanāksmēs, gan Kozak, sanāksmēs, gan citās, minējam, uzsveram to, cik svarīgi visiem kopā uh, skatīt uh, migrāciju. Gadiem ilgi mēs centāmies informēt visas Eiropas Savienības dalībvalsts par to, ar kādu spiedienu saskaras vidusjūras Eiropas Savienības dalībās. Diemžēl, kārtējo reizi atkārtojas humanās krīzes vidusjūrā, ejot bojā arī bērniem. Arvien vairāk Eiropas Savienības dalība valstis nesenā pagātnē saprata, ka ir jāmeklē Eiropas atbildi uz šo problēmu. Tas tātad parāds kopīgu darbību no Eiropas Savienības puses. Mums jārīkojas preventīvi, mums jāsagato atbildes, lai pēc iespējas mazāk skaitējums tiktu nodarīts valstī. Vai tad eh, šāda ir pareiza atbilde uz eh, šo migrācijas krīzi, kā mēs to nodevējam? Vienkārši uh, migrācijas plūsmas novadīšana uz kaimiņu valstīm. Migrācijas problēma būs tik ilgi mums jāri, jārisina, kamēr mūsu kaimiņu valstīs ar vienu būs kara darbība un citas sadursmes. Līdz ar to mums ir jāapkaro migrācijas cēloņi un eh, tās problēmas, kas izraisa nabadzību, demokrātijas trūkumu un cilvēktiesību pārkāpums. Arī mums Eiropas Savienībai ir sava atbildība. Gluži otrādi, pagātnē izdarītas kļūdas un eh, neuz, atbildības neuzņemšanās neļāva eh, mūsu tiešajām kaimiņu valstīm attīstīties tā, lai cilvēkiem nebūtu no tām jāmūk. Arī ekonomiski spēcīgas valstis ir atbildīgas par citu valstu nelabvēlīgu izmantošanu. Un līdz ar to arī tiktu veicināts nedemokrātisku režīmu izplatība. Arī dažas Eiropas Savienības augsts amatpersonas ir atbildīgas par to. Junker kungs arī kritizēja, uh, arī Junkers norādīja uz to, ka ir holistiski jārisina migrācijas jautājums. Mums ir bažas par to, ka politiskās gribas trūkums var novest pie tikai pagaidu risinājumiem, un tam būs katastrofālas sekas, jo patiesībā īstens risinājums netiks rasts. Mēs uzskatām, ka tagad visiem ir jābūt pilnīgi skaidram, ņemot vērā nepārprotamos migrācijas viļņus nesenā pagātnē un tagad ka migrācija neatiec tikai uz vienu valstu vai uz valstu grupu, bet ietekmē visu Eiropas Savienību. Līdz ar to Eiropas migrācijas politikai jātiek izstrādātai par uh, galveno prasību izvirsot solidaritāti starp dalībvalstīm. Nepieciešama kopīga darbība, tas attiec arī uz migrantu pārvietošanu. Tam ir īpaši nozīme. Jo skaidrs, ka migrācijas problēma pilnīgi netiks atrisināta, nez arī likvidēta, ņemot vērā mm, dziļos cēloņus, kurus jau pieminēja. Tā kā es pārstāvu Kipras republiku, mēs apzināmies, cik svarīga ir šī problēma. Plenārsēdē mēs apspriedām pastāvi eh, ārkārtas pasākums, lai risinātu migrācijas krīzi vidusjūrā. Avramopulas kungs eh, maijā informēja eh, mūsu organizācijas plenārsēdi par pastāvošo informāciju. Izskanēja kritika par Eiropas Savienības politiku un Galvenais uh, tika uzsvērts, ka ir jāizveido uh, brīvības, uh, labklājības un demokrātijas vietas valstīs, no, kuras, no kurām nāk bēgļi. Nepieciešama jauna Eiropas migrācijas politika, kas balstās uz solidaritātes un uh, savstarpējas uzticēšanās principa dalībvalsts vidū un kas ievērot arī dzīvības principu tika minēts, ka būtu jāmaina arī Dublinas divi regula. E, Kiprā tika izveidots e, glābšanas un koordinācijas centrs, lai aizsargātu bēgļus no um, cilvēku tirgotājiem, kontrabandistiem, kas darbojas kaimiņu valstīs. Tika spērt arī soļi lai uh, apkarotu neoficiālu bēgļu nodarbināšanu un eksploatāciju. Pamatoties uz uh, Eiropas un uh, starptautiskiem principiem, bēgļi arī jāinformē par viņu tiesībām un pienākumiem un jāapkaro ir rasisms. Tika apspriestas eh, arī, tika apspriestas temats saistībā ar eh, ģimenes atkal apvienošanu. Ar to nodarbojās nu eh, ārlietu un Eiropas lietu komiteja un mm, dzimumu līdztiesības komiteja. Mūsu valstī, kolēģi, ir ļoti svarīga šī migrācijas joma, jo tas ir saistīts vēl ar to, bēgļu e, vēl ir saistīts e, ar 1974. gadā notikušo e, Turcijas iebrukšanu Kiprā. Tas iezīmē, cik svarīgi ir solidaritāte no visu Eiropas Savienības dalībās puses, un ka cilvēkiem ir nepieciešama palīdzība neatkarīgi no viņa zīmuma vai no viņa uh, izcelsmes reliģijas. Šie temati tika apspriesti uh, 13. septembrī, un mēs labprāt uzņemsim pār par 230 bēgļus no Ungārijas un Grieķijas un Itālijas, kā tika nolemts šajā augstā līmeņa sanāksmē un šie cilvēki tiks eh, uzņemti mūsu uzņemšanas centros Kiprā. Un eh, kopskaitā tad mums būs 500 bēgļi. Kipras iedzīvotāju skaits ir mazāks par vienu miljonu, līdz ar to šis bēgļu skaits ir ievērojams mūsu valstī. Nelaime ir tā, ka Kipras okupētajās teritorijās eh, mēs nevaram uh, kontrolēt situāciju, un līdz ar to arī tur nonāk nelegāli imigranti, kas nākuši no Turcijas. Mums ir jāstāda pie šīs politikas, jo te ir runa par cilvēku cienīgu dzīvi, kas ir jānodrošina. Paldies. Merci, Lamaris. Paldies Lamaris kungām. Un eh, tagad došu vārdu Gennaro Miljores kungām. Viņš ir uh, izmeklēšanas komitejas priekšsēdētājs par migrantu uzņemšanu, identificēšanu un uzturēšanu Itālijas parlamentā. Paldies! Es vēlētos pateikties Pilsoņu brīvību komitejai par šīs ļoti svarīgās parlamentārās konferences organizēšanu. Mūsu eh, parlaments ir lepns eh, par eh, to, ka mēs varam būt šeit pārstāvēti. Mans kolēģis jau par to runāja. Es arī eh, priecājos, ka šeit ir Itālijas pārstāvi, kas strādā pie ziņojuma. Cecīla Kienge jau par to runāja. Un uh, mums vajadzētu saprast, kādus tieši mērķus vēl sasniegt mūsu valsts šajā jomā. Jo īpaši um, man interesē diskusijas par īsto Eiropas identitāti. Man ir iepriecina veids, kā par šo tematiku spriež. Mums ir vajadzīga visaptveroša pieeja. Mēs nevaram reducēt mūsu skatījumu tikai uz atsevišķiem jautājumiem. Mums ir jādomā arī par visaptvarošu pieju eh, struktūrālajām prasībām, kādas uh, ir um, šajā vidē. Šeit jau nav runa par to, kādas kļūdas pieļautu, piemēram, biologs, ja viņš domātu tikai par fiziku un ķīmiju. Te ir runa par mēģinājumiem, kā atrisināt krīzi un kā atrast eh, cēloņus, kāpēc ir šādas bēgļu plūsmas un kā šos cēloņus varētu pārvarēt. Šeit nav jautājums par to, ka mēs mēģinātu kaut kādā veidā bloķēt eh, šo migrantu plūsmas. Ja runa par visaptvarošu pieeju, tad šeit ir runa arī par kolektīvajām atmiņām, kādas piemīt veselam kontinentam, Eiropai, kura sastāvdaļa ir arī Itālija. Mēs ļoti ilgu laiku bijām dažādu migrantu un arī bēgļu izcelsmes valsts. Te ir runa par cilvēkiem, kas bēga no kara un bēga no totalitārisma. Mūsu vēsturiskais pienākums ir atcerēties šīs lietas, un mums ir pienākums arī eh, domāt par tālāko, Eh, pieminot to, kas ir noticis mūsu pašu valstī. Galu galā mēs esam vienojušies par pamatvērtībām, eh, kādas mums ir jāievēro dzīvojot šajā kontinentā. Mums ir jāsaprot, ka mēs nedrīkstam mūrus izjaukt, lai tos atkal uzbūvētu. Šeit ir runa par visas sabiedrības dzīvi vienā kontinentā. Te nav runa tikai par bēgļiem, te ir runa arī par mūsu vērtībām un par mūsu izpratni par cilvēciskumu. Uh, Tiesības uz patvērumu ir pamatiesības, kas piemīt katram individam. Tieši tāpēc mani interesē tas, par ko runāja doktors Markone. Ir ārkārtīgi sarežģīti sagatavot drošo izcelsmes valstu sarakstu cilvēkiem, kas ir situācijā, kur viņiem ir ārkārtīgi nepieciešama aizsardzība. Mums vajadzētu rūpēties, lai vienmēr tiktu, atcerētas, eh, tiktu pieminētas individu tiesības. Tās ir mūsu tiesības, tās neatiecas uz nevienu citu, bet gan tikai uz mums. Mana valsts ir uzsākusi ļoti lielu darbu, mēģinot atbalstīt eh, Eiropu caur tādām aģentūrām kā SA un citas. Šīs aģentūras iestājas par humanitāru palīdzību un aizsardzību. Protams, mums ir jādomā arī par funkcionējošu atpakaļ nosūtīšanas sistēmu, vienlaicīgi ievērojot cilvēktiesības. Un mums ir jādomā arī par Dublinas regulas revīziju. Tieši tāpēc mums e, vajadzētu arī aktualizēt e, tiesību aktus, tā skaitā nacionālos tiesību aktus, lai varētu radīt legālus e, ieceļošanas veidus. Te ir runa par bēgļiem, kas ierodas pie mums e, tieši no nometnēm. Tātad, neskatoties uz to, vai te ir runa par ekonomiskiem bēgļiem vai citiem bēgļiem, mēs nedrīkstam šeit būt liekuļi. Mēs tagad runājam par vairākiem miljoniem migrantu. Daudzi no migrantiem ieradās mūsu valstī bez atļaujām. Pēc tam šis migrantu vilnis tika arvien vairāk legalizēts. Jautājums ir par to, vai mums eh, ir vienoti patvēruma standārti Eiropā. Mums ir jāstiprina arī kontrole. Mūsu parlaments pieļāva vairākas kļūdas. Mēs nekavējoties izveidojām izmeklēšanas komiteju, un pirmie secinājumi, pie kādiem nonāca šī komiteja, norādīja, ka pieeja, kur viss tiek veikts pakāpeniski, ir novedusi pie tā, ka uh, rodas iespējas uzturēties valstī arī nelegāli, un tas attiecas uh, es pieļauju ne tikai uz mūsu valsti. Protams, katram cilvēkam ir pašam savs stāsts, viņš iespējams cieš no pēctraumatiskā šoka. Te ir runa par uh, cilvēkiem, kas, piemēram, ir ceļojuši caur Lībiju. Te nav runa tikai par kontrabandistiem, kas šādā veidā gūst peļņu. Te Ir arī runa par cilvēkiem, kas eh, uzbrūk šiem migrantiem eh, un eh, izmanto ļaunprātīgi šo viņu ļoti sensitīvo situāciju. Tieši tāpēc mums vajadzētu iesaistīt visus iespējamos līmeņus Eiropas Savienībā. Tie runa par policiju, par medicīnsko personālu, par administratoriem un arī par politiķiem. Vēl viens arguments, ko nesadzirdēju vēl līdz šim zālē, un man tas šķiet ļoti nozīmīgs. Es domāju, ka tas padarīs mūsu iniciatīvu daudz ticamāku. Te ir runa par informāciju. Ir ļoti nozīmīgi nodrošināt pareizu informāciju. Ja valda bailes, tad vienmēr parādās arvien vairāk uh, lozungu, kas uh, iedveš cilvēkos bailes. Mums vajadzētu stāties pretī plašsaziņas līdzekļiem tā, lai tiktu izplatīta pareiza informācija, lai realitāte tiktu atspoguļot pēc iespējas precīzāk. Uzskatu, ka tas uh, situāciju tikai un vienīgi uzlabos. Arī mūsu valstī ir bijušas eh, dažas vietējas protesta akcijas pēc migrantu ierašanās, bet te ir runa par ļoti nelielu minoritāti. Plašsaziņas līdzekļi to ātri uztver un visu izplata tālāk eh, pilnīgi nesalīdzināmos apmēros. Šī iemesla dēļ mums ir eh, vajadzīgs nodrošināt atbildību tā, lai mēs uh, nodrošinātu mūsu izpratni par cilvēciskumu un ļautu šādā veidā ievērot eh, cilvēktiesības. Te tiešām ir runa par Eiropas Savienības dvēseli. Un es kā politiķis un parlamenta pārstāvis varu teikt, ka mums ir jānodrošina iespēja dažiem simtiem tūkstošu uh, neaizsargātu cilvēku iegūt sev pajupni, pajumti. pajumti. Ja mēs to nevarēsim izdarīt, diez vai mēs varēsim pierādīt saviem pilsoņiem, kā mēs varēsim parūpēties par 500 miljoniem Eiropas pilsoņu. Paldies! Tagad došu vārdu Francisko Markesa de la Rubijas kungam. Viņš ir no Spānijas parlamenta iekšlietu komitejas. Eh, labdien, eh, priekšādātāji, labdien visiem! Es gribētu pateikties par to, ka devāt man iespēju uzrunāt eh, šo komiteju. Es izvēlēšos spāņu valodu tālākai savai runai. Eiropas Savienība un tās dalība valstis ir pakļautas pamatiesību hartai, un pamatiesību hartā ir noteiktas tiesības, kas izriet no konstitūcijām un no starptautiskiem līgumiem, kurus ir parakstījušas dalībvalstis. Papildus Eiropas Savienībā ir dažādas iniciatīvas par migrāciju un par jaunu politiku, un visa šīs iniciatīvas īstenībā ir saskaņā ar pamatiesību hartu. Tiek atzītas, piemēram, cilvēka cieņa, tiesības uz dzīvību, tiesības uz fizisku neievainošanu, uz brīvību, uz drošību, uh, Uh, privātās dzīves neaizskaramība, ģimenes dzīve, tiesības uz darbu un tiesības uz patvērumu. Aizsardzība izrādīšanas gadījumā un nediskriminācija. Lūk, šīs ir pamatiesības, kuras ir jāgarantē. Uh, Šīs tiesības tiek garantētas ar dažādu dalībvalstu konstitūcijām, un, kā jau es minēju, Eiropas Savienības līmenī tās ir ierakstītas pamatiesību hartā, kuru pieminēja pašā sākumā. Tomēr mums vajadzētu arī atzīt to, kas pašlaik notiek Centrāla un Austruma Eiropā. Zinām, ka šodien tiekas valstu un valdību vadītāji, lai sagatavotu jaunus pasākumus, kas nodrošinātu visaptverošāku pieeju migrācijai. Uzskatu, ka šīs dienas e, sanāksme, ko organizē Pilsoņu brīvību komiteja, tiek organizēta patiešām īstajā laikā, jo pašlaik saskaramies ar ārkārtas situāciju. Ārkārtas situācijā ir vajadzīga strauja rīcība, ir jāsāk rīkoties uzreiz, bet mums ir jādomā arī par to, kā mēs rīkosimies ilgtermiņā. Spānijas valdība un ministrijas ir daudz strādājušas pie tā, lai uzlabotu uzņemšanas programmas, lai mēģinātu tikt galā ar patvērumu meklētājiem. Mēs sadarbojamies arī ar specializētajiem tīkliem, lai sniegtu atbalstu indivīdiem. Finansējums šeit nav sarucis. Īstenībā finansējums pat ir palielināts pēdējā budžeta ietveros, un tas notika pateicoties Eiropas Savienības atbalstam. Gribu atgādināt, ka Spānija ir valsts, kura ļoti cieta no ekonomiskās krīzes pēdējos gados. Lūgumi startautiskai palīdzībai nav iesniegti ļoti lielā skaitā, taču uh, šis skaits ir stabils, un mums ir arī dažādi uzņemšanas centri, mums ir ieviesta tā saucamā multidisciplinārā pieeja migrācijai. Mums ir ļoti strikta un atbildīga pieeja. Mēs eh, ņemam vienmēr vērā mūsu uzņemšanas kapacitāti un resursus. Piedāvājam arī humanitāru pieju tiem ārvalstniekiem, kas ieraudas mūsu teritorijā. Līdz šim tas ir noticis ekonomisku iemeslu dēļ. Mums ir centri, kurus vada ministrijas, tāpat sadarbojamies ar NVO un NVO organizētajiem centriem. Spānijas valdība ir apkopojusi datus, un tā ir izpildījusi arī savas saistības saskaņā ar Junkera plānu. Tā vēlas izrādīt solidaritāti, risinot pašreizējo humanitāro krīzi. Es vēlētos pastāstīt jums par mūsu pieredzi šajos pēdējās, šajās pēdējās desmitgadēs, kad mēs esam pieredzējuši lielas migrantu plūsmas. Esam uzņēmuši migrantus no Ziemeļāfrikas, ņemot vērā to, ka atrodamies tuvušam reģionam. 2006. gadā 39 tūkstoši eh, cilvēku ieradās Spānijas krastos, Mēs nolēmām risināt šo neregulārās migrācijas situāciju un mēģinājām arī novērst traģēdijas, ko mēs pieredzējām eh, mafijas organizāciju darbības rezultātā. Viņi tātad nodarbojās ar cilvēku kontrabandu. Redzējām, ka atbildīgās iestādes darbojās ļoti efektīvi, un no 2006. gada līdz pat šodienai esam pieredzējuši ļoti uh, lielu krišanos neregulāro migrantu skaitā. Esam sadarbojušies ar izcelsmes valstīm, un tas mums ir ļāvis uh, samazināt riskus un glābt dzīvības pieņēmām ļoti saprātīgu pieeju, kas balstījās uz sadarbību. Sadarbojāmies arī ar Frontex aģentūru un citām šajā jomā iesaistītajām organizācijām. Gribu pieminēt arī ciešu sadarbību ar Senegālu, Mauritāniju un Maroku. Pateicoties šai sadarbībai, migrantu skaits, kas eh, ierodas, eh, piemēram, Kanārijas salās, ir eh, sarucis par 99%. Gribu norādīt, ka migrācija ir mūsu laikmeta galvenais izaicinājums. Eiropa nevar kļūt par cietoksni. Eiropai ir jāturpina balstīties uz solidaritātes principiem. Mēs nedrīkstam uh, pārvērst visus tos, kas meklē aizsardzību, noziedzniekos. Mums ir vajadzīga pārvaldība, mums ir vajadzīgi resursi, ir jāiesaista visi sociālie partneri, jo viņu ieguldījums ir ļoti nozīmīgs, lai mūsu centieni nestu augļus. Spānijā esam pieredzējuši, ka dzīves apstākļu uzlabošana izcelsmes valstīs ir izšķiroši nozīmīga. Mums ir jāsadarbojas ar izcelsmes valstīm, lai mēs varētu apkarot eh, galvenos cēloņus. Esam arī mm, redzējuši, ka dzīves apstākļus var uzlabot. Vēlamies, lai migrācija kļūtu par cilvēku izvēli, nevis par uh, vitāli nepieciešamu rīcību, lai izdzīvotu. Solidaritāte ir galvenais uh, jēdziens, kas e, būtu jāņem vērā civilizētās valstīs, taču mums ir jāuzrauga arī Eiropas Savienības ārējās robežas. Tas ir būtiski visām dalībvalstīm un visām aģentūrām. Eiropas Savienībai ir jāsniedz uh, politiska, finansiāla un pal operacionāla palīdzība tām valstīm, kurām ir ārējās robežas. Mums ir jāsaprot, ka šīs valstis uzņemas uh, ļoti lielu atbildību mūsu visu interesēs. Ir jāsadarbojas arī ar tranzītu un izcelsmes valstīm nelegālajiem migrantiem. Attiecībā uz izcelsmes valstīm ir vajadzīgi aktīvi sadarbības mehānismi īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā. Ir izšķiroši nozīmīgi, lai mēs izveidotu kopēju, kontrolētu procesu vai mehānismu, kā tikt galā ar migrantu plūsmām. Tāpat mums ir jānodrošina, lai būtu iespējas vērsties pret kontrabandistu bandām. Nelegāla migrācija ir ļoti, dod ļoti plašas iespējas eksploatācijai, nelegālai tirdzniecībai un šādā veidā var uh, radīt traģēdijas. Mūsu pienākums ir vērsties pret šo lāstu. Mēs zinām uh, Spānijā, par ko mēs runājam. Galu galā mums ir plaša pieredze šādos jautājumos. Mēs arī esam pieļaujuši kļūdas, bet esam no tām mācījušies. Viena no kļūdām bija piedāvāt stimulus nelegālajai migrācijai. Šādā veidā neregulārā migrācija kļuva par galveno kanālu visveida migrantiem, un īstenībā šādā veidā tika stimulēts kontrabandistu bizness. Dublinas mehānisms, diemžēl, ir beidzis savu dzīvi. Mums tas ir jāpārskata. Mums ir arī jāpadomā par Frontex aģentūras kompetencēm un resursiem. Mums ir jādarbojas arī efektīvāk krīzes centru īstenošanā. Mēs esam ļoti daudz par to diskutējuši. Tāpat arī mums ir jāpadomā par ātriem repatriācijas pasākumiem tiem, kas eh, nevar tikt atzīti par bēgļiem. Izaicinājumi, protams, ir lieli, un riski tieši tāpat. Paldies! Un es paldies Dalurubijas kungam! jūtam, ka jums ir bijis ļoti daudz pieredzes strādājot ar migrācijas lietām. Jūs pieskārāties daudziem dažādiem jautājumiem, kas mums ir svarīgi, un cerams, ka diskusijās, nu tā tad parādīsies jautājumi arī par integrāciju, varēsim par to spriest tālāk. Tālāk došu vārdu Hārī Hen Henriksens kundzei, kas ir savukārt tieslietu komitejas pārstāve no nu, Norvēģijas parlamenta. Norvēģija, protams, nav Eiropas Savienības dalībvalsts, bet viņa līdzdarbojas Schengen zonā un tāpēc domāju, ka būs visai interesanti dzirdēt viņas viedokli par to, ko tad par to visu domā šīs valsts parlamentārie pārstāvi. Lūdzu. Paldies priekšādātāji. Liels paldies par uzaicinājumu uzstāties kā paneļrunātājai šodien. Uh, Ir ļoti liederīgi dzirdēt pašreizējās diskusijas arī citos nacionālos parlamentos, zināt, ka tas aktuāli, mm, runājot par šo ļoti nopietno un traģisko jautājumu ar traģiskajām sekām. Šī krīze ir jaunas ēras sākums visām Eiropas Savienības valstīm. Nevaram atgriezties pie situācijas tādas, kā tā bija iepriekš nevienā valstī. Tas rada ļoti akūtu krīzi, un tas nāk kā rezultāts eh, ilgai notikumu virzienā, virzībai vienā virzienā Un jāsaka, bez visaptvarošas un ilgtermiņa pieejas to nevarēsim atrasināt. Te ir vajadzīgs atbalsts dialogam, demokrātiskai un mierīgai attīstībai tajās valstīs, no kurienes bēgļi nāk. Pašreizējā migrācijas krīze ļoti būtiski mūs visus ietekmē. Pavisam nesen vietējās un reģionās vēlēšanas uh, Norvēģijā parādīja, ka šis temats ir ļoti aktuāls. Norvēģijas iedzīvotāji vēlas dot savu ieguldījumu krīzes risināšanā. Uzstāšanās laikā gribu jums skaidrot, kāpēc diskusijas par migrāciju ir aktuāls Norvēģijai un kāda situācija Norvēģijā ir šobrīd. Tāpat arī gribu informēt jūs par galvenajiem elementiem politiskajā nolīgumā, ko noslēdz Norvēģijas parlaments līdz šīs, sama, līdz šīs vasaras sākumam. Turklāt gribu arī jums vēl pastāstīt par citu, citiem veidiem, kā Norvēģija cenšas krīzi risināt. Norvēģija piedalās eh, daudzos tieslietu un e, iekšlietu sadarbības lokos. Tas saistīts arī ar Schengens nolīgumu, Dublinas sadarbību, tāpat arī Eiropas patvērumu atbalsta biroju. Lielākoties tāpēc ES migrācijas politikas aspekts kā arī mūs. Kā dalībniece Norvēģija piedalījās rudens sanāksmē USCE pagājušajā nedēļā. Tāpat arī EDSO dalību valstis tur apsprieda bēgļu jautājumu parlamenta grupas, nāca klējā ar paziņojumiem par šiem jautājumiem. Pēdējā mēneša laikā esam piedzīvojuši pieaugumu patvērumu pieprasījumu skaitā Norvēģijā. Skaitļi no Norvēģijas imigrācijas departamenta liecina, ka 2014. gadā apmēram 11500 patvērumu pieprasītāji ieradušies Norvēģijā. Tiek lēsts, ka būs vismaz 16 eh, līdz 20 tūkstoši šādu pieprasījumu 2015. gadā kopumā. Pagājušajā nedēļā 1240 patvērumu pieprasītāji arī ier, ieradās. Lielākoties viņi nāca no tādām valstīm kā Sīrija, bet daudz arī no Eritrejas, no Afganistānas. Lielākā daļa dodas uz Norvēģiju un citām eh, Skandināvijas valstīm, bet nesen eh, Sīrijas bēgļi ieradas, piemēram, pāri Krievijas un Norvēģijas robežai pastāv Norvēģijā plaša vienotība par to, ka pašreizē situācija vajadzīga kopēja Eiropas risinājuma, un tāpēc mēs ļoti uzmanīgi sekojam līdz attīstībai Eiropas Savienībā, to starp nesenajām diskusijām par steidzamības pārvietošanas mehānismu, par ko tika pieņems lēmums vakar. Mēs esam gatavi uzņemties savu atbildības daļu no, un esam gatavi iesaistīties politiskajās diskusijās Mūsu premjerministrs Anna Sulbega sar, beidza sarunas ar Angelu Merkeli un mūsu tieslietu ministra apmeklējas eh, sanāksme ES iekšlietu ministra tikšanās laikā vakar. Viņu uzklausīja Norvēģijas valdību, un Norvēģijas valdība izrādīja savu vēlmu līdzdarboties pārvietošanas mehānismā uz brīvprātības pamatiem. Uh, Norvēģijas parlamentam bija diskusijas par šo situāciju pirms vasaras brīvdienām. Leiboristu partijas vadītājs uzņēmās iniciatīvu, lai nodrošinātu atbalstu šāda veida risinājumam. Visas partijas izņemot divas parakstīja politisko vienošanos par Norvēģijas ieguldījumu, lai atvieglotu humāno krīzi Sīrijā un lai atvieglotu kritisko situāciju valstīs, kas robežojas ar Sīriju. Tik panākta vispārēja vienošanās par Norvēdijas eh, kopējo atbildību, lai atvieglotu pašreizējo humanos eh, situāciju. Šis nolīgums vienošanās liecina, ka Norvēģija palielinās humano palīdzību Sīrijai un tās kaimiņu valstīm par apmēram 27 miljoniem eiro 2015. gadā, un tas nozīmē, ka kopējais atbalsts būs apmēram 135 miljonu eiro šogad. Vēl papildus 27 miljonu eiro tiks veltīts šim mērķim 2016. gadā. Norvēģija ir informējusi ANO augsto pārstāvu bēgļu jautājumos, ka Norvēģija ir gatava uzņemt kopumā 8000 bēgļus no Sīrijas laikā no 2015. līdz 2017. gadam. Kvotas attiecībā uz Sīrijas pārvietojumiem bēgļiem tiks palielināts par 500 no 1500 līdz 2000. Norvēģijas pasva, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas ir tikušas lūgtas piedalīties uh, bēgļu uzņemšanā, izvietošanā un integrēšanā. Pašvaldības un um, humanās palīdzības sniegšanas organizācijas kopā ar citiem NVO, kā arī zaņu ģimenēm un atsevišķiem individiem uh, ļoti entuziasti uztver šo iespēju palīdzēt bēgļiem. Kopēji centieni ir ārkārtīgi svarīgi, lai varētu nodrošināt veiksmīgu integrāciju. Pašvaldības, kas saņem vairāk nekā viņu attiecīgo bēgļu daļu un uh, tādu cilvēku daļu, kas, kam ir tiesības uz pastāvīgu apmešanos humanitāru iemeslu dēļ, saņems papildus atbalstu. Papildus finansējums tiks piedāvāts arī um, mājvietu iz, izzē, izīrēšanai. Norvēģija šobrīd dod ieguldījumu arī ar diviem kuģiem mēs operācijās vidusjūrā. No 3. septembra abi šie kuģi ir izglābuši vairāk kā 7000 cilvēku. Valdība ir informējusi sabiedrību, ka Norvēģijas līdzdarbība šai operācijā tiks pagarināta. Turklāt, kas, kā es zi, esmu arī informēta, ka šīs komitejas locekļi tika jūlijā informēti e, par to, cik ļoti svarīgi ir komerc kuģu loma bēgļu glābšanā vidusjūrā. Un Norvēģijas komerc kuģi arī ir devuši būtiski ieguldījumu šai procesā. Norvēģijas valdība ir piedāvājusi atbalstu pašreizējai patvērumu programmai Grieķijai caur EA un Norvēģ, Norway Grants sistēmu. Turklāt tā ir ierosinājusi pārvietot citus līdzekļus šo grantu ietvaros, kas būtu vērst uz tādiem mērķiem, kas palīdz novērst pašreizējo krīzi. Papildus finansējumu, lai palīdzētu pašreizajā situācijā Serbijā un Maķedonijā, arī ir piešķirti. Turklāt Norvēģijas valdība ir piedāvājusi ANO noturēt arī starptautisko donoru konferenci, ziedotāju organizāciju konferenci attiecībā uz Sīrijas bēgļiem Norvēģijā. Vēlreiz gribu teikt paldies Eiropas parlamentam par šīs sanāksmes organizēšanu un ar nepacietību gaidu jūs komentārus un jautājumus. Paldies! Merci, madame Hen. Paldies, Henriksens kundzei. Un pēdējais runātājs no paneļu runātājiem būs Stefano Malija, kas pārstāv eh, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteju. Viņš ir līdzferents, kas strādā pie atzinuma sagadošanas pēc darba kārtību migrācijas jautājumos. Lūdzu, Malijas kungs. Priekšādātāji, paldies. Jums paldies par šo uzaicinājumu. Un paldies, ka dodat man iespēju izteikties, runājot Eiropas un sociālo lietu komitejas vārdā. Es gribu teikt paldies Liba komitejai par šo piedāvāto iespēju, un turklāt gribu teikt paldies, ka tā piedāvā platformu dialogam un diskusijām. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs turpinām dialogu un diskusijas, jo ir pilnīgi skaidrs. ka visā Eiropas Savienībā ir ļoti daudz un spēcīgi viedokļi par šo jautājumu. Protams, es ir saņēmusi daudz kritikas par to, ka ir bijis pārāk daudz dialogu un par maz darbu, bet ir ārkārtīgi svarīgi tomēr, lai mēs esam tādā situācijā, kad varam arī rīkoties, ne tikai organizēt dialogus. Mans viedoklis par migrācijas krīzi ir tāds, ka šī krīze varbūt ir pat lielāka un bīstamāka nekā finanšu krīze, ar ko sastopamies pēdējos gados. Me, daudzi ir teikuši, ka tā ir krīze, kas var sašķelt Eiropu, kas var sagraut Eiropu, un varbūt mums jāuzdod savu jautājumus. Un kas tad būtu, ja Eiropas Savienības nebūtu? Kā rīkotos katra atsevišķa dalība valsts atsevišķi? Kā tā risināt šo situāciju krīzes priekšā? Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja pagājušajā nedēļā pieņēma rezolūciju, rezolūciju, kurā vienprātīgi pieņēmām šādu nostāju. Un, protams, ka ļoti svarīgi, ka varējām būt vienprātīgi, tā ir svarīga vēsts. Tā nāk arī, un esam dzirdējuši līdzīgu vēstu arī no Eiropas parlamenta, kas liecina, ka Eiropā ir iespējams nodrošināt vienotību. Savā rezolūcijā mēs teicām, lūdzām izrādīt solidaritāti ar tiem migrantiem, kur ir pelnījuši, kuriem ir vajadzīga patvērums un aizsardzība un turklāt ir nepieciešama solidaritāte arī pret atsevišķām dalībvalstīm, tām, kas visvairāk uz saviem pleciem iznes migrācijas uh, slogu un beg, bēgļu uzņemšanas jomā. Ir jāpiedāvā risinājumi visām dalībvalstīm. Protams, ka komitejā pašā arī tik izskanēja dažādi viedokļi. Dažādi deputāti no dažādām dalībvalstīm domā citādāk. Tomēr visi saprat, ka ir pienācis laiks saliedēties un parādīt, ko tad Eiropa nozīmē realitātē. Diemžēl Eiropas Savienība šai krīzē ļoti strauji ir izsaukusi pārsvarā negatīvu reakciju. Eh, lūk, atkal tiek atjaunotas robežas, tiek celtas sie, sie, sienas, ir neatbilstīgi izturēšanās pret bēgļiem, un ļoti maz ir bijis pozitīva reakcija. Nu, protams, vienošanās, kas nu, tika panākta vakar par 160 tūkstošiem bēgļu pārvietošanu, sadalīšanas starp dalību valstīm ir viena no šādām po pozitīvām reakcijām. Un uh, mums nevajadzētu par zemu vērtēt to, cik ļoti grūti bija nonākt pie vienāšanās. Bet atcerēsimies par Jordāniju, atcerēsimies par Turciju un Libānu, kas uzņēmuši daudz vairāk bēgļu, un tad nu mums jāvaicā, vai tiešām daram pietiekami. Un, kad runājam par mūsu atzinumu, ko sagatavojām komitejā, protams, ka esam sagatavojuši daudzus atzinumus par situāciju, kas saistīta ar migrāciju un patvērumu meklēšanu. Es pats, piemēram, biju referents pirms diviem gadiem, strādājot pie migrācijas jautājumu, runājām toreiz par likumīgu atļautu migrāciju vidusjūras reģionu valstīs. Un tik ārkārtīgi skumji, ka vajadzīgi bija tik ļoti daudz gadi, lai beidzot saprastu, kāda ir realitāte, lai paskatītos realitātei acīs un konstatētu, ka tā ir Eiropas Savienības līmeņa problēma, kas kopīgiem spēkiem jārisina. Nu, un tagad, eh, nu, kad jau ir gandrīz vai par vēlu, mēs cenšamies beidzot domāt par to, kā pārvaldīt situāciju atbilstīgā veidā. Gatavojot savu atzinību, ko, protams, liksim priekšā arī citiem publiskosim decembrī, viens no izaicinājumiem, ar ko sastapāmies, bija tas, ka mums bija jāņem vērā ar vien mainīgā realitāte, un tāpēc mēs eh, dosimies arī faktu izmeklē, novērošanas misijā uz Sicīliju, uz bēgļu nometnēm, intervēsim bēgļus tur. Un turklāt grasamies tikties ar tiem, kas piedāvā pirmo palīdzību, pirmo reakciju cilvēkiem no Frontex, no eh, EASO Un, protams, īpaši tiksimies ar pārstāvjiem no vietējiem pašvaldībām. Tas ir ļoti svarīgs aspekts, svarīgs elements, jo bez viņu palīdzības, bez šo vietējo NVO un pilsoniskās sabiedrības atbalstu, kurus mēs arī pārstāvam, visas šīs cerības būtu velti un dalība valstis nevarētu īstenot uh, uzņemšanas kapacitāti. Mēs, protams, komitejā ļoti daudz esam runājuši par instrumentiem, ko piedāvā Eiropas Savienība, piemēram, kaimiņa attiecība politika, tirzniecības nolīguma. Mēs vienmēr esam prasījuši, lai tajos tiek iekļaut elementi, kas saistīti arī ar bēgļu pārvietošanu, bet galvenokārt pievērsīsimies atzinumā divām lietām. Pirmām kārtām pilsoniskā sabiedrība, teiksim, ka runāsim par to, kā pilsoniskā sabiedrība var saliedēties, kā tā var rīkoties efektīvāk uz vietas un kā tā var palīdzēt pirmās reakcijas nodrošināšanā. Un otrām kārtām pievērsīsimies arī tam, ka Eiropas Savienība var piedāvāt pilsoniskajai sabiedrībai iespējas palīdzēt, tā lai tā varētu rēģēt. Protams, ka pilsoniskā sabiedrība ir tāda, kā tā ir. Sabiedrībai trūkst resursu nereti, un atsevišķi Eiropas Savienības resursi varētu tikt novērsti tieši uz šādu palīdzības sniegšanu uz vietas. Mēs turklāt grasamies pievērties arī integrācijas jautājumiem. Protams, ka šobrīd galvenā prioritāte ir tas, kā pārvaldēt pašreizajā situāciju, kā noregulēt krīzi, bet vienlaicīgi svarīgi domāt un sākt domāt par to, ko darīsim tad, kad šie bēgļi būs uzņemti. Un patvērumu meklētājiem būs piešķirt šis patvērums. Protams, lielākai, lielākais drauds ir tas, ka mēs, lūk, viņus pieņemsim, viņi ieradīsies mūsu valstī, un tad viņi tur kaut kā savā nodabā kulsies. Uh, nu tad tādā gadījumā mēs šos cilvēkus nosoto, nos, noliekam ļoti neaizsargātā situācijā. Viņi tiek pakļauti dažādiem riskiem eksploatācijas riktam, jo viņi jau nāk no ļoti bīstamas, traģiskas situācijas. Viņus tur jau, viņiem tur jau darīja pāri, un tagad mm, mēs it kā darīsim viņiem pāri atkārtot. To nedrīkstam pieļaut. Vainu, nu, otra izvēle ir tāda, ka mēs pārvēršam šo so situāciju pozitīvi par pozitīvu situāciju, tā lai tas nāk par labu gan šiem patvērumu meklētājiem, viņi atrod savu vietu sabiedrībā, piemēram, viņi tiek pieņemti sabiedrībā, viņiem izdodas integrēties tajā, un viņi turklāt vienlaicīgi arī dod savu ieguldījumu tālākā sabiedrības attīstībā. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs izveidojam atbilstīgu infrastruktūru integrēšanai. Diemžēl pagātnes pieredze liecina, ka ja netiek darīts pietiekami, tad mēs nonākam pie geto izveids, un to mēs nevēlamies. Mēs vēlamies uh, darīt visu, kas mūsu spēkos, lai tiktu izmantot visi iespējamie resursi un mēs varētu palīdzēt migrantiem dot pozitīvu ieguldījumu tai valstī, kurā viņi strādās, dzīvos un tā tālāk. Un tas palīdzēs arī pašai valstī nenoliedzami tā būs tāda krietni pozitīvāka pieredze ar bēgļiem nekā jebkad līdz šim. Kā jau es teicu, mūsu atzinums tiks eh, pieņemts decembrī un ārkārtīgi svarīgi, eh, ka mēs organizēsim arī publisku uzklausīšanu, tā notiks 15. oktobrī un tur mēs apspriedīsim konkrēti integrācijas jautājumus darba tirgu un piedāvāsim savu viedokli līdz ar to gala debatēs un balsojumā. Un pēc tam es patiešām ceru, ka arī jūs, Eiropas parlaments, ņemsiet vērā mūsu atzinumu un viedokli, ko būsim iestrādājuši šajā ziņojumā. Paldies! Merci, monsieur. Liels paldies, Mālijas kungs! Godātie kolēģi! Nu, mums ir divas stundas diskusijām lai izteiktu komentārus, uzdot jautājumus un tā tālāk. Došu vārdu tālāk Nacionālo parlamentu pārstāvjiem un arī Eiropas parlamenta deputātiem no Libe komitejas. Pirmais izteiksies Keša kungs, kas pārstāv Lielbritāniju. Apakšpalātu, lūdzu. Hello. Can you hear me all right? Labdien, vai Mani labi dzirdat? Liels paldies! Man ir tāds iespējas, ka daudz kas no šeit izskanējušā ir motivēts ar vēlmi sniegt risinājumu, taču diez vai vairums no tā viss izklausās nerealistiski. Es dzirdu, kas notiek ar to lēmu, kas tika pieņemts vakar ar um, obligāto kvalificēto vairākumu balsojumu, izvirzīt prasības tādas risinājumas valstīm, kuras tam nepiekrīt. Un tad beigās nekas labs tur nav gaidāms, un patiesībā tieši vēlētājās valstīs būs tie, kas pieņems galīgo lēmumu. Man īpaši uztrauc tas, kā šie procesi norisinās. Un man rodas jautājums, nevar to nejautāt. Vai ir kāds vispār ierobežojums tiem, kas ir no um, ierobežojušiem režīmiem, vai tas būtu tuvojas austrumos vai Afrikā, vai tie ir tikai tie, kam ir mm, līdzekļi nonāk līdz Eiropai, spēj to darīt? Vai viņi tomēr lielā mērā nav uzskatīti, nav uzskatām par ekonomiskiem migrantiem. Mums taču jābūt līdzjūtīgiem pret īsteniem bēgļiem. Jautājums, kas viņi īsti ir? Tad tālāk jautājums par definīciju, kas ir bēglis 1951. gada konvencijas izpratnē. Un šie jautājumi saistīts ar pamatiesību, uh, pamatiesībām. Es domāju, ka ir daudz skaidrāk jāsaprot, jādefinē, kas īsti ir bēglis. Un pēdējais jautājums, kas man vēl jāuzdod, tas saistīts ar džihādistu problemātiku. Šī lieta līdz šim vispār šeit netika minēta. Būtu ļoti mm, nesaprotam situācija, ja pār par miljonu cilvēku ienāktu Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība saskars ar izšķirīgu brīdi. Būtībā tā arvien vairāk sadrumstalojas, un arī balsotāji nesen Eiropā ir liecinājuši par to, ka ir uzticēšanās samazinājusies par 60%. Tātad mans jautājums ir tāds, vai tā būs īstena integrācija, vai drīzāk beig beigās nenonāksim situācijā, ka nonāk dažādi cilvēki Eiropas Savienībā, dažādām tradīcijām, likumiem, kas patiesībā nemaz negrib e, pieskaņoties Eiropas Savienības vērtībām un vai mēs potenciāli neveidojam tādu problēmu, kuru vēlētā, vēlētā noraidīs, un beigās Eiropa sadalīsies tā vietā, lai kļūtu par vēl saskaņotāku spēku. Paldies! Paldies, Keša kungs! Batana kungs no Eiropas parlamenta lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir uh, jautājums, kas sastāv no divām daļām. Pavisam vienkārši jautājums. Taču vispirms ievadā. Uh, Ķips Fās uh, iekšlietu komitejas uh, priekšsēdētājs apvienotāja karalistī sacīja. Viņš teica, ka Eiropas Savienībai nepieciešama tāds plāns saistībā ar migrantiem, kas uh, būs saprotams arī vēlētājiem. Es esmu priecīgs par to pieminēt, jo vakar mēs daudz runājam par patvēru meklētājiem migrantiem Un 1951. gada līgums, protams, nosaka skaidrs kritējus, kas īsti ir beigas. Un ļoti daudzi, ja ne vairums no cilvēkiem, kas ir, kas drūzmējas pie Eiropas Savienības robežām, neatbilst šai definīcijai. Viņi nav uzskatām par bēgļiem. Skaidrs, ka Eiropas Savienībai arī apvienotai karalistē nepieciešams tāds plāns, kas ir izprotams vēlētājiem. Jautājums, kā populāru politiku var, tā sakot, nopārdot uh, cilvēkiem. Es uh, eh, ilgstoši strādāju par tā pārdevēju, un es zinu, ka nevar cilvēkiem kaut ko nopārdot, ko, kas viņus galīgi neinteresē. Skaidrs, ka mūsu pilsoņi nevēlas mm, redzēt nepie, nebeidzamas migrantu plūsmas. Savādi ir tas, ka apvienotāja karalistē, lai noskaidrot, kas notiek, tad ir jāieklausās Krievijas propagandas plašaziņas līdzekļos. Vakar komiteja šeit tika kritizēta Ungārija un nosodīta, tāpēc, ka Ungārijas valdīs, valdībai patiesībā uh, bija. Uh, drosme pajautāt saviem pilsoņiem, ko viņi vēlas ar aptaujas palīdzību, un vairums valdību par to neizšķiras. Un eh, Viktors Orbāns tika kritizēts, un esmu priecīgs, ka Ungārijas komisārs aizstāvēja viņu. Tā vairs nav uzskatām par migrāciju, bet par invāziju. Paraugāties, kā kalē uzvedas eh, spēcīgi eh, jauni vīrieši un Ungārija. Viņi nevis kaut ko lūdz, tāpēc, ka viņi tiek vajāti savās valstīs. Viņi pieprasa, lai viņus ielaiž, viņi agresīvi un augstprātīgi. Jo vairāk mēs tādu cilvēku ielaidīsim, jo vairāk vēl nāks. Manies kungs sacīja, kāda būtu šī problēma, tad, ja Eiropas Savienība nepastāvētu, visticamāk šādas problēmas vispār nebūtu. Jo mēs zinām, ka Merkels kundze ir aicinājusi visu, kas vēlas uz, mm, uz Vāciju, un viņi tagad pļauj to, ko sējusi. Un šie cilvēki, protams, zina, ja viņi nonāk vienā valstī, tad viņi var uh, virzīties tālāk visā Eiropā un pēc tam līdz pat. Uh, Kalē, vairums no šiem cilvēkiem nāk no islāma valstīm, musulmaņu valstīm, un tā kā vairums ir no turienes, tad daudz prātīgāk būtu, ja viņiem dotos pretējā virzienā un vērstos pie musulmaņu valstīm. Tad šāds mans jautājums. Vai komisija atzīst to, ka vairums no cilvēkiem, kas dodas nokļūt Eiropas Savienībā, nav bēgļi un patvaru meklētāji, bet patiesībā ir migranti, nelegāli migranti, un tāpēc e, komisijas politikai arī tas būtu atbilstoši jātaino. Un otrkārt, vai komisija pieņems, pie, vai komisija pieņems tas, ka tā ir jāizmanto viss diplomatiskais spiedums, spiediens un visas iespējas sadarbībā ar citām dalībvalstīm. valstīm lai ļoti turīgās musulmaņu valstis, piemēram, Persijas jūras līdz, līdzi uzņemtu šos cilvēkus, jo tur šie cilvēki daudz vairāk iedarētos, un tas būtu labāk arī mums, un, protams, tās valstis arī to var atļauties, jo tās ir ļoti turīgas. Paldies. Paldies, Patenkungs, es neesmu pārliecināta par to, vai kāds pārstāv komisiju šeit, šis jautājums drīzāk bija uzdodams rīta pusē. Tagad došu vārdu kolkogam no Latvijas. Um, pašreiz mēs uh, atkal runājam par sekām, ko mēs darīsim integrācijā, dažādi citi pasākumi, uh, piepildums, bet tomēr nacionālā un lokālā līmenī ir aktuāls vēl joprojām cēlonis. Uh, un viens no cēloniem mēs esam pilnībā visi vienprāts piekrītam, tā ir organizētā noziedzība, un pagaidām mēs viņu esam reducējuši organizēto noziedzību tīri uz vidusjūras reģionu. Bet ir jāsaprot, ka organizētā noziedzība a, norit ļoti aktīvi Eiropas iekšēnē. Mēs redzējām, kas notika Ungārijas, Austrijas gadījumā, kad kravs auto pilns ar, ar bēgļiem nosmakuši gājuši bojā pateicoties a, Eiropas Savienības pilsoņu iesaistei organizētās noziedzības darbībā un aktivitātēs. Un šeit būtu Eiropai, un es eh, pirmām kārtām aicinātu Eiropas Savienības dalību valstis tūlītēji pārskatīt savus uh, kriminālu likumus, nosakot daudz bargākus sodus uh, tiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti uh, organizētajā noziedzībā cilvēku kontrabandā jo mums ir jāsaprot, ka, protams, nacionālā līmenī mums būs grūti cīnīties ar organizēto noziedzību, jo organizētā noziedzība mūsdienās ir transnacionāla. Un šeit būtu Europol jāiesaista, kas tātad apkarotu organizators, organizētās noziedzības, bet nacionālā līmenī mums ir jācīnās ar izpildītājiem, kas lielākā daļā gadījumu ir mūsu paša Eiropas Savienības pilsoņi Un tās ir viens eh, arī tātad rīcība cīlo, cīņai ar, eh, ar eh, cēloņiem. Un jebkurā gadījumā, ja mēs runājam, ka Europol varētu nepietikt arī kapacitātes, tad apkarojot organizēto noziedzību, mēs arī atsavinam ievērojams summas arī naudas līdzekļus, un šos naudas līdzekļus vajadzētu novirzīt tieši, pieņemsim, Europol kapacitātes stiprināšanai vienkārši es aicinātu tiešām dalībvalsts tūlītēji pārskatīt uh, savus uh, normatīvos aktus, kas paredzētu daudz bargākus sodus tiem, kas ir iesaistīti organizētajā noziedzībā attiecībā uz cilvēku kontrabandu un uh, tirzniecību. Paldies! La parole à madame. Paldies, dodu vārdu Vimbergas kundzei. Eh, tak för ordet. Jag tänkte börja med att berätta lite om... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, iesākumā pastāstīšu jums par situāciju manā valstī Zviedrijā. Pat laban, mm, apmēram 7, aptam 7 tūkstoši migranti ierodas katru nedēļu. Rodas jautājums, ar ko tad tas beigsies? Esam nonākuši pie situācijas, ka mēs redzam, cik daudz valstu ir pavirzījušās prom no Dublīnas regulas, un pat Zviedrijā tā ir. Tik ilgi ir jāgaida uz eh, viņu pieprasījumu izskatīšanu šiem migrantiem, ka mēs viņiem apmaksājam biļeti uz Zviedrijas ziemeļiem un lai viņi tālāk dotos uz Somiju. Integrācija nav izdevusies un tā ir turpinājies gadiem ilgi un es nedomāju, ka nākotnē būs labāk. Mēs redzam arī to, ka ka netiek atbilstoši izvērtēti cēloņi. Mēs dzirdējām ANO komis, augstā komisāra bēgļu jautājumos uh, sacīto, ka, me, uh, ka, mēs, ka šī organizācija nespēja palīdzēt uh, migrantiem, tāpēc viņi riskē ar savu dzīvību dodas pāri vidusjūrē. Mums ir jāceņš palīdzēt cilvēkiem pēc iespējas vairāk tajās valstīs, eh, kur, no kurām viņi nāk, nevis jāpalīdz tiem, kas riskē ar savu dzīvību, lai tos pāri vidus jūrai. Viņu mērķis ir nokļūt eh, Ziemeļa Eiropā, jo tad viņiem ir pastāvīga uzturēšanās atļauja, eh, viņiem ir arī ievērojami pabalsti Ziemeļa valstīs, Mm, un situācija sliktāk, ja viņi tik tālu netiek līdz ziemeļiem. Mēs esam dzirdējuši par pasaules pārtikas programmu. Tā arī nav pietiekošu līdzekļu. Un vienkārši bēgļiem, bēgļu nometēs nepietiek pārtiks, un tāpēc nav pārsteidzoši, ka viņi riskē savu dzīvību un dodas tālākā ceļā. Uh, miljoniem cilvēku Turcijā gaida, lai tiktu pāri vidusjūrē un tālāk dziļāk Eiropā. Nu, mēs neko daudz tur nevaram uh, darīt, ja mēs vienkārši sadalām 160 tūkstošu migrants pa dalībvalstīm. Paldies! Paldies! Tagad vārds Zamītie Dimehtē no Maltas. Ivāna Venete. Damehta kungs, paldies! Esmu pateicīgs, ka varu šeit šodien izteikties, kā jau tika norādīts, ka tiks sasaukt šī sanāksme. Mēs negaidījām, ka notiks paralēlas sanāksmes šeit un ā, notiks vienlaiks arī ārkārtas sanāksme samits, lai risinātu šo ārkārtīgi svarīgo migrācijas problēmu. Mēs uz to raugāmies no mūsu dalībvalsts viedokļa, un tāpēc gribu jums par to pastāstīt, kāda tā ir Maltā. Mēs saskaramies ar migrācijas pieaugumu kopš 2002. gada. Tie bija migranti no Ziemeļāfrikas. Kad es runāju par šo plūsmu, es runāju par tiem, kad devušies prom no Lībijas, bet patiesībā daudzi no šiem cilvēkiem ir nākuši no Somālijas, Eritrejas, no citām valstīm, dienvidos no Sahāras tūkstneša. Gadu gaitā gadā Maltā nonāca 2000 migrantu. Un paraugieties, cik liela ir šī valsts un kāda ir tā, kāds ir tās geogrāfiskais izvietojums. Maltā dzīvo 420 tūkstoši, 360 eh, tūkstošos kvadrātkilometru. Un uz vienu kvadrātkilometru ir 1300 iedzīvotāji. Un Malta pastāvīgi ir uzsvērusi to, ka šis temats ir jāskata plašāk. Mums jāskatās uz to Eiropas solidaritātes kontekstā, jo, diemžēl, tādai valstī kā Malta un Itālija Grieķija, ir pagājis ilgs laiks, gadiem mēs esam mēģinājuši norādīt uz šo problēmu, taču nekas nemainījās, tāpēc, ka citas valstis ar šo migrācijas pieplūdumu problēmu nesaskārās. Un tās vienkārši teica, nu tā nav mūsu problēma, tieciet paši galā. Diemžēl daži traģiski incidenti pēdējo mēnešu laikā. Piemēram, tas, ka pār par 2600 cilvēku gājuši bojā ceļā uz Eiropu. Turklāt bija arī um, satricinošas fotogrāfijas, kā piemēram jaunais uh, mazais bērns, kas gāja bojā noslīdis pie Bodrums krasta. Un tas uh, tagad mums liek saskarties ar jaunu spiedienu. Un tad Eiropa tagad ir atmodusies. Es domāju, mums ir jā, jāizvērtē, kāda mehānismi ir nepieciešama problēmas risināšanai. Ir labāk jādefinē atšķirības starp migrantu, kurš dodas prom no bēg no vajāšanām, un citiem cilvēkiem, kas ir ekonomiski migranti. Maltai ir jāizskata 20,2 migrantu pieteikums uh, dienā. Tas ir daudz vairāk nekā vidējais rādītājs Eiropā. Mēs ceram, ka 160 tūkstoši migrantu pārvietošanas programma ir virziens pareizajā, ir solis pareizajā virzienā, taču ar to nepietiks. Uh, bet svarīgi, lai jaunie pasākumi tiktu īstenoti jau no paša pirmās dienas, kopš tie stājas spēkā, kopš samita, jo tā, tas ir pārbaudījums mūsu Eiropas vērtībām, kas ir bijušas par pamatu Eiropas savienībai. Paldies! Paldies, Dimeša kungām! Tagad eh, došu vārdu Anai Gomešai no Pilsoņu brīvību komitejas. Es eh, gribētu, lai tiek ierakstīts protokolā, ka es Es esmu viena no tiem cilvēkiem Eiropas parlamentā, kas lūdz, lai komisija uzliktu sodu Hungārijai. Uzskatu, ka Ungārijas rīcība pilnībā grauj uh, principus un vērtības, uz kuriem balstās Eiropas Savienība. Man atmiņā ir tas, ka pēc otrā pasaules kara bēgļu tiesību konvencija uh, tika sagatavota Eiropiešiem. Eiropieši bija bēgļi. Es piekrītu Norvēģi kolēģei, kolēģei kas vērsa uzmanību uz to, ka tagad Eiropā ir pienācis jauns laikmets. No otras puses, maldiešu kolēģis tikko norādīja, ka tas visu laiku jau notiek. Te ir runa gan par bēgļiem, gan par migrantiem, kas mēģina nokļūt Eiropā. Uh, Mēs varam, protams, paskatīties arī uz 2002. gadu. Mēs esam migrantu un bēgļu kontinents, un eh, pasauli īsnībā veido šādas migrantu un bēgļu kustības. Tas ir jāakceptē. Situācija, ka bēgļi tagad eh, bēg no konfliktiem, par kuriem mums ir jāuzņemas liela atbildība. Un tas norāda, ka šī situācija kļūst arvien sarežģītāka. Tā ir sarežģīta mums visiem, un to ir arī grūti saprast, jo īpaši tāpēc, ka mēs dzīvojam Eiropā, kas pati veido bēgļus. Es zinu, par ko es runāju, jo es esmu no Portugāles, un pēdējos četros gados Eiropas Savienība ar savām pilnīgi muļķīgajām taupības politikām ir radījusi 485 tūkstošus bēgļu. Es nu dien uh, bija mums vajadzīgi, ja te ir par kvalificētiem cilvēkiem. Arī sīrieši, kas eh, pie mums tagad ierodas, ir eh, augsti kvalificēti. Viņi bēg, tāpēc, ka viņi nevar vairs tur dzīvot. Uh, Viņi nebēga projām no savām mājām, tāpēc, ka viņi tā vēlējās. Viņus piespieda tā rīkoties vardarbība un šausminošās lietas, kas notiek Sīrijā un Irākā. Es zinu, par ko es runāju, jo pirms desmit dienām biju Irākā, biju uz robežas, un es varu jums pateikt, ka mūsu valdības vispār neko nedara, jo tās nav efektīvi cīnījušās pret islāmskās valsts grupējumu, kas ir viens no galvenajiem cēloņiem, kāpēc uh, cilvēki bēg. Un valdības arī nav bijušas pietiekami aktīvas, jo galu galā Eiropas Savienībā vajadzētu strādāt pie konfliktu risināšanas. Tika pieminēta Lībija. Uh, kolēģis no Lielbritānijas izteicās pirmais, un gribu teikt, ka tā nav taisnība. Pēdējos piecos gados regulāri esmu viesojusies Lībijā, un nav taisnība, ka uh, Eh, pēc Gadafī krišanas eh, palika piecas valdības. Nē, tā nebija, tā bija tikai viena valdība, un tā eh, neatbalstīja cilvēkus, kas lika Gadafī bēgt. Pilnībā tika pamesta novārtā drošības sektora reforma. Tika teikts, ka pietiks ar kontrolas robežām, jo tas ļaus mums ierobežot migrantu plūsmas, bet uh, E, īstenībā e, bez šāda spēcīgiem drošības orgāniem neviena misijas robežām nevar darboties. Tā vietā, lai strādātu pēc e, Eiropas principiem, mēs īstenībā cīnāmies viens pret otru. Daži vienkārši boikotē kopējo ārlietu drošības politiku, daži tikai domā par līgumiem, par naftu un par ieročiem. Uh, Lībijā viss ir izgāzies. Situācija ir tāda, ka uh, eh, islāms kā valsts tagad izplešas Lībijā. Mums ir jāsadarbojas ar partneriem, mums ir jāskatās arī, ko mūsu partneri dara. Turcija uzņem daudz bēgļu, taču tā arī ļauj daudziem bēgļiem ierasties pie mums. Un īstenībā tā rīkojas visai divdomīgi attiecībā, attiecībā pret islāmisko valsti. Arī pašā Lībijā uh, notiek tāds kā privātais kariņš, un tas ļoti labi izskaidro uh, Lībijas situāciju. Uh, kolēģi runāja par uh, briesmām no džihādistu puses. Džihādisti ir šeit. Tie, kas uh, veica pēdējos uzbrukumus, ir mūsu džihādisti, viņi ir eiropieši. Gutierisa kungs nesen parlamentā teica, ka džihādistiem nevajag uh, doties pie mums uh, šajās uh, Eh, pa šiem briesmīgajiem ceļiem un mm, slīgt jūrā. Viņi ceļo ar viltotām pasēm. Mēs necīnāmies pietiekami labi pret džihādistiem. Mums ir pienākums aizsargāt tos, kuriem ir vajadzīga aizsardzība. Mūsu pašvaldības un eh, pilsoniskā sabiedrība ir jāiesaist savā darbā. Politika ir pilnībā jāmaina. Nesniedzot aizsardzību tiem, kam tā ir vajadzīga, mēs neaizsargāsim savus pilsoņus. Mēs zinām, ka migranti mums ir vajadzīgi. Bez bēgļiem. Paldies. Tagad, godāmie kolēģi, došu vārdu Legeņie kungam no Ungārijas. Legenī. Nezinu, vai pareizi izrunāju šo uzvārdu. Paldies. Nav daudz laika, tāpēc gribētu runāt par trīs jautājumiem. Sociālistu partija Ungārijā uzskata, un tas jau arī šorīt tika pieminēts, ka Dublina 3 ir izgāzusies. Ar šo sistēmu mēs nevaram pārvaldīt pašreizējo situāciju. Šīs sistēmas mērķis eh, bija tikt galā ar dažiem simtiem tūkstošu uh, bēgļu, bet pašlaik ir runa par simtiem tūkstošu bēgļu un par pat miljoniem bēgļu. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga jauna sistēma. Otrs punkts. Mēs uzskatām, ka šīs cilvēku masas ir devušās prom no savas valsts un tagad atrodas Turcijā, Jordānijā, Libānā. Varu pielikt šeit klāt arī bēgļus no Afganistānas, šo cilvēku situācija ir pasliktinājusies eh, šajās nometnēs. Ja varbūt mēs varētu finansēt šo nometņu darbību, ja mēs varētu nodrošināt viņiem labākus dzīves apstākļus, vai arī ja mēs varētu atvērt jaunas eh, nometnes eh, šiem cilvēkiem šajās valstīs, mēs varētu novērst šo cilvēku masu ieplūšanu Eiropā. Protams, te parādās arī dažādas ģeopolitiskās spēlītes, mēs varam sākt runāt par minerāliem un par dažādām citām problēmām, bet domāju, ka galvenais cēlonis, kāpēc šie cilvēki atstāja savas valstis, ir islāmskās valsts grupējums. Mums ir vajadzīga kopēja programma, lai cīnītos pret islāmsko valsti un lai varētu normalizēt uh, dzīvi Sīrijā. Ceru, ka izteicos pietiekami īsi. Paldies! Atkinsons kundze no Pilsoņu brīvību komitejas. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties eh, savas valsts kolēģiem, kas ir ieradušies eh, šodien šo sanāksmi. Kā jūs redzat, jūs uh, esat nokļuvuši tādā vietā, kur viss pierāda to, ka pilnīgi nekas netiks drīzumā paveikts. Uh, Viktora Orbāna valdības pārstāvji. Uh, Gribētu jums teikt, ka Lielbritānijā vairākums cilvēku atbalsta jūsu teikto. Ļoti bieži tiek izmantota frāze par solidaritāti. Jūs īstenībā izrādāt solidaritāti. Jūs pieturaties pie līguma vērtībām. Jūs uh, uzceļat šos žogus un tas ir tieši tas, ko cilvēki gaida. Tagad uh, par atbildēšu Dekostra kungam. Es uh, Eh, esmu viena no politiķiem, kas tikās ar Kalē mēru pagājušajā gadā, un mēs vienojāmies par daudzām lietām. Es gribētu atkārtot jautājumu, ko es uzdevu šorīt. Dublinas konvencijā ir paredzēts, ka mēs varam aizturēt un deportēt cilvēkus, kas ir noziedznieki, kas nav migranti, bet gan noziedznieki, kas uh, plēš no žogus, ko ir sagatavojusi mana valdība. Viņi uh, mēģina iegūst uh, iekļūt tuneļos, lai nokļūtu Lielbritānijā. Viņi ir arī noziedznieki, tāpēc, ka viņi ielaužas smagajās automašīnās. Gribu uzdot jautājumu, kāpēc jūs viņus neaizturat, neuzskatāt par noziedzniekiem un kāpēc jūs viņus nedeportējat? Karina Olsone. Paldies! ka uzaicinājāt mūs eh, ierasties un ka Nacionālo parlamentu pārstāvi var piedalīties šajā svarīgajā sanāksmē. Esmu sociāldemokrāta no Zviedrijas. Man uh, ir liels gods un prieks atrasties Annas Lindas vārdā nosauktajā zālē, jo Anna Linda vienmēr ir iestājusies par cilvēktiesībām. Un es uzskatu, ka tam ir jābūt sākumpunktam šīs dienas diskusijās. Nevienmēr tas skaidri parādās. Protams, ka situācija ir akūta, mums ir jāglābj dzīvības un visiem ir jābūt gataviem to darīt. Taču vienlaicīgi mums ir jāspriež arī par ārpolitiku, par mieru uzturēšanas pasākumiem, par spēcīgāku attīstības politiku. Mēs arī palielinam savu atbalstu ANO bēgļu komisaritātam pašlaik eh, Zviedrijā. Cilvēkiem, protams, ir tiesības uz patvērumu, to daudzi pieminēja. Šie cilvēki bēg no kara, un viņu vidū ir daudz bērnu. Zviedrijā mēs eh, prognozējam, ka būs vairāk par 80 tūkstošiem patvērumu meklētāju šogad vien, un no tiem 20 tūkstoši būs bērni, kas ceļo vieni. Mēs Zviedrijā jau esam uzņēmuši ļoti daudzus bērnus, piemēram, uzņēmām bērnus no Somijas. Tātad mums ir tādas izsenas tradīcijas palīdzot cilvēkiem, kas bēg no kara. Uh, Tieši šādus eh, pienākumus eh, mēs esam uzņēmušies, bet mēs to esam uzņēmušies visi kopā. Domāju, ka mums vajadzētu veidot tādu Eiropu, par kuru mēs visi varētu būt lepni. Protams, ka ir vairāki pasākumi, kas ir vajadzīgi, un tie būs atkarīgi no situācijas, ar kādu mēs saskarsimies. Mums ir jāpadomā, piemēram, arī par legāliem migrācijas ceļiem. Kā jau citi cilvēki izteicās, mums ir jādomā arī par Dublinas regulas pārskatīšanu. Ir jāpalielina arī solidaritāte starp valstīm. Tad, kad mēs runājam par nacionālo un reģionālo dimensiju, tad īstenībā tieši šāds pašas diskusijas notiek arī mūsu valstu iekšienē. Tātad te nav runa tikai par solidaritāti starp valstīm, bet arī par solidaritāti starp pašvaldībām un reģioniem. Daudzi no mums noteikti eh, redz daudz pazīstamu lietu šajās diskusijās. Attiecībā uz bērniem jānodrošina medicīniskā aprūpe, tiesības eh, izglītoties, jānodrošina pajumte. Un, protams, ka tas viss ir ierakstīts arī bērnu tiesību aizsardzības likumos. Protams, pieaugušajiem ir jādod iespēja pašiem sevi uzturēt. Mēs šeit varētu izmantot labus piemērus. Tātad, ja runa par uh, Eh, tiesībām uz patvērumu Zviedrijā, tas, protams, prasa daudz laika, mums šie procesi ir jāpātrina. Taču situācija ir tāda, ka mums katra lieta ir jāizskata pēc eh, tās satura, un tieši tāpēc katrs patvērumu pieteikums ir jāizskata atsevišķi. Nav jau tā, ka mēs eh, pieņemsim pilnīgi visus, kas to vēlas. Mēs, protams, izskatām patvērumu pieteikumus, un tieši šādā veidā arī notiek šis darbs. Skaidrs, ka visiem mums ir jāuzņemas kopējā atbildība, un domāju, šeit mēs varētu paskatīties gan uz labiem, gan uz sliktiem piemēriem. Eiropas Savienībā ir 500 miljoni iedzīvotāji, un uh, Viens miljons īstenībā eh, salīdzinājumā ar šo skaitu ir neliels cipars. Ja mēs paskatāmies uz Turciju, tad šajā vienā valstī ir daudz vairāk bēgļu nekā visā Eiropas Savienībā, un es domāju, ka mums vajadzētu skatīties uz šīm debatēm samērīgi. Paldies, Olsens kundze! Tagad došu vārdu Teselī kungam no Ungārijas. Paldies, priekšādātāji! Tā kā man nav atvēlēts daudz laika, es eh, vēlētos vienkārši pastāstīt jums par eh, dažiem aspektiem. Es ceru, ka jūs sapratīsiet, eh, ko es vēlējos ar to teikt. Varbūt jūs nezinat Ungārijas neseno pagātni. 20. gadsimta vidū Ungārija uzņēma bēgļus no Grieķijas, kas bēga no pilsoņu kara Grieķijā. Belojanis eh, ciematā tika uzņemtas 400 eh, eh, ģimenes. Šis ciemats atrodas manā vēlēšana apgabalā, un tagad jauns likums ļauj Grieķu kopienai nodrošināt arī savu cilvēku Nacionālajā asamblējā. Uh, Jūs varbūt arī neatceraties, kas notika dien, pēdējā Dienaslāvijas kara laikā. Tad Ungārija arī uzņēma visus bēgļus, neskatoties uz eh, to, kādai reliģijai viņi piederētu. Pēc 90. Eh, gadiem tika izveidots pirmais uh, izmitināšanas centrs Ubičkā, kur es biju mērs, un es tad pārstāvu gan šo pašvaldību, gan arī darbojos kā deputāts parlamentā. Mēs šādā veidā palīdzējām vairākiem tūkstošiem bēgļu. Ticiet man, kopš šī laika viss ir mainījies. Tie, kas ierodas Ungārijā, vairs nepieņem mūsu palīdzību. Viņi ir lepni, viņi ir vardarbīgi. Viņi iebiedē iedzīvotājus. Viņi ir pat centušies uzlauzt durvis pēdējo dienu laikā. Agrāk mēs palīdzējām cilvēkiem, kas atradās eh, patiešām draudu situācijā. Pašlaik tie ir varbūt 2 vai 7 procenti no patvēru meklētājiem, kas patiešām bēg no apdraudējuma. Mums ir jāpārdomā, vai šeit nav runa par migrantiem, kas vienkārši vēlas novērst jūsu uzmanību no reālajiem draudiem. Pašlaik notiek karš Ukrainā, un šis jautājums mūs patiešām uztrauc. Mēs uzskatām, ka Eiropas sabiedrība balstās uz uh, likumu ievērošanu, un eh, pašlaik šis princips eh, tiek apdraudēts. Galu galā pieņemtie noteikumi ir jārespektē, un ja tā, tad visām dalībvalstīm vajadzētu rīkoties šādā veidā. Atkārtoša Ungārija nav slēgusi savas robežas, tā ir slēgusi savas zaļās robežas. Un tas ir juridiskās un fiziskās aizsardzības eh, pasākums, kas eh, ļauj eh, mums nodrošināt aizsardzību. 200 tūkstoši cilvēku ir pārgājuši pāri Ungārijas robežām nelegāli. Ir reģistrēti 175 tūkstoši pieteikumu. Neskatoties uz to, Ungārija nav uh, valsts, kas saņem vislielāko palīdzību. Paldies, tagad došu vārdu Aznara kungam no Spānijas parlamenta. Merci beaucoup, madame. Paldies. Labdien visiem. Gribētu teikt, ka pilnībā piekrītu savam eh, kolēģim, eh, Spānijas deputātam, kas izteicās eh, agrāk. Viņš runāja par lielākajām problēmām, ar ko Spānija ir saskārsies pēdējo gadu gaitā. Mums ir jāmēģina sniegt palīdzību balstoties uz solidaritāti. Es gribētu izteikt komentāru un arī uzdot jautājumu balstoties uz to, ko es dzirdēju šorīt un arī šajā pēcpusdienā. Uh, Patiešām šī ir ļoti smaga problēma. Iespējams, te ir runa par smagāko humanitāro krīzi pēdējo desmitgažu laikā. Eiropa cenšas eh, stāties pretī šim izaicinājumam. Iespējams, ka efektivitāte nav visaugstākajā līmenī, nu vismaz eh, netika augstā līmenī, kādu sagaida no tādām valstīm kā manējā. Eiropas institūcijas mēģina izrādīt solidaritāti. Šķiet, ka Anna Gomeša šorīt izteica kādu komentāru. Patvērumu meklētāji, kas ierodas Eiropā, ir tikai daļa no problēmas. Mums ir jādomā, kas notiek pirms viņu ierašanās. Mums ir jāņem vērā šī smagā pieredze, kādai viņi iet cauri, ceļojot no savām izcelsmes valstīm uz Eiropu. Ana Gomeša pieminēja uzbrukumus, to, kā viņi iekļūst kontrabandistu tīklos. Eiropā mums ir jāuzņemas pienākumi, un šim izaicinājumam pretī mums ir jāstājas ar vajadzīgo solidaritāti. Mūsu pienākums ir rīkoties, taču es uzskatu, ka Eiropa pašlaik ir viena pati cenšoties reaģēt uz šo krīzi. Mēs runājam par 160 tūkstošiem uh, cilvēku, kas um, meklē aizsardzību, un es domāju, ka ir simtiem un tūkstošiem cilvēku vairāk, kas drīz klauvēs pie mūsu durvīm tuvākajās nedēļās un mēnešos. Uh, Uzskatu, ka Eiropa stāv viena pati eh, pretī šim izaicinājumam. Tā nav tikai Eiropas problēma. Ko īsti dara ANO, vai ANO nav nekas sakāms? Uh, Arābu līga. Kāds no iepriekšējiem runātājiem uz to norādīja, vai tiešām Eiropa ir vienīgais kontinents, kam ir jārīkojas? Eiropai ir jāizrāda vadība globālā līmenī, arī attiecībā uz ārpolitiku. Šeit es nerunāju tikai par krīzēm vai problēmām, ar ko mēs pašlaik saskaramies. Ja mēs vēlamies būt līderi ārpolitikā, tad mums ir jānodrošina sarunu vešana. Uh, ir jāskatās, lai citas supralielvaras arī tiktu iesaistītas un lai tās darītu to, kas tām ir jādara. Mums ir jāsāk rīkoties tur, kur šīs problēmas ir izcēlušās. Mums ir eh, jāatceras par savu atbildību, un mums ir jābū, jākļūst par globālu līderi pasaules politikā. Protams, vēl var daudz ko uzlabot, taču mēs nedrīkstam aizmirst arī kādu citu dimensiju, un proti ārpolitika un vadība šajā līmenī un citu uh, organizāciju iesaiste. Jā, protams, mums ir jācīnās pret šo problēmu, bet šī problēma ir globāla. Paldies Znarakungam! Un tagad Vaskis kungs. Muchas gracias, eh, señoras. Priekšādātā paldies. Labu pēcpusdienu visiem. Izteikšos īsi. Jo daļu no tā, ko gribēju teikt, jau nu pat izteica mans kolēģis, un es viņam pilnībā piekrītu. Savā runā gribu atsaukties uz vēl vienu aspektu, kas ir pieminēts, bet varbūt uz ko nav ticis likts pietiekams uzsvers Eiropā un nav pārāk daudz savienības šai Eiropas Savienībā šai jautājumā. Eiropas komisija 9. septembrī debatēs par tieši par to runāja. Viņa teica, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienība risina migrantu krīzi humānu un cilvēka cieņas eh, iemeslu dēļ. Mums ir jāparāda, ka varam palīdzēt tiem, kam tiešām ir vajadzīgs šis patvērums un aizsardzība. Mēs nevaram nepiekrist, mēs pilnīgi noteikti piekrītam šādam izteicienam. Un to skaidri un gaiši esam pauduši arī visās šajās debatēs. Nu, protams, varbūt ar dažādām niansēm, aspektiem, bet nu katrā ziņā esam viensprāts par šo, jo, par šo tēmu. Bet tas, ko gribu šeit piemetināt, ir tas, ka jāpatur prātā viena lieta, respektīvi, ka ir nepieciešams kontrolēt un aizsargāt Eiropas Savienības ārējās robežas. Par to ir tā netiešā kārtā runāts šorīt, pat dzirdēju par to, bet pavisam nedaudz. Bet tas nu ir aspekts, kur padom, par kuru padomi 14. septembrī pauda aicinājumu komisijai, lai tā nāktu klajā ar pasākumiem, kas ļautu uzlabot robežu kontroli un aizsardzību pie ārējām robežām līdz gada beigām. Nu, un tad nu, man ir jautājums. Siganas kundzei, bet nu viņai bija jādod prom, es nevarēju to viņai uzdot, gribēju viņai vaicāt. Varbūt, ka to var uzdot, un šis jautājums varbūt var rad, nu, radīt atbild no kāda cita, no komitejas vai kāda cita, nezinu. Un varbūt komisija var pastāstīt tomēr mums par tiem mēriem un pasākumiem, ko tā paredzējusi īstenot šajā jomā. Vai tas būs daļa no šīs mazās robežu pakotnes, par ko tiek runāts? Vai šīs pārskatītās informācijas sistēmas dokuments? Uh, 2016. gadā, taču mums arī viss sistēma jāatjauno, vai ne tā? Uh, merci, monsieur. Paldies Vaskas kungam. Diskusijas beigās uh, lūkšu Dekostei kungu atbildēt uz jūsu teikto, bet visdrīzāk jūs varētu saņemt rakstisku atbildu uz savu jautājumu, jo komisijas pārstāvi šajās diskusijās oficiāli tomēr nepiedalās. Tālāk došu Lība komitejas deputātei Lauristīnas kundzei vārdu. Lūdzu. Uh, Lielas paldies priekšsādātāji. Nu jā, es domāju, ka jautājums par to, kā Eiropa spēja rēģēt uz šo izaicinājumu, ir tas pamatjautājums. Tas nav jautājums par konkrētām valstīm. Uh, Jo mēs šobrīd atrodamies tādā situācijā, kur lielākais sloks, protams, ir uz dalību valstīm, bet Eiropai, Eiropas Savienībai ir jābūt daudz saliedētākai un daudz spējīgākai rīkoties ar šo situāciju. Un te es nerunāju tikai par valsts katras iekšēju rīcību. Ļoti svarīgi tas, ko Anna Gomeša teica, jo nākamais izaicinājums ir integrācija. Mēs runājam tagad tikai par tiem cilvēkiem, kas jau ir šeit. Mums ir vajadzīga visaptvaroša kopēja Eiropas politika arī integrācijai. Nevis tikai pirmajai nedēļai vai divām vai pirmajam gadam, pat ne. Tā tiešām ir jauna ēra, jauns laikmets. Un mēs varam šos jautājumus atrisināt tikai tad, ja rīkojamies plecu pie pleca, saliedēti kā savienība, ja rīkojamies aktīvāk, izveidojam dzīvotspējīgas, holistiskas politikas. Un arī no komisijas mēs gaidām šādu politiku, gaidām to arī no padomas. Un arī debatēs šeit mēs bieži dzirdam dažādi veidi kritiskas piezīmes, bet kur ir priekšlikumi, kā virzīties uz priekšu? Jo tie mēri un pasākumi, kas mums ir šobrīd, par kur runāja no rīta Frontex un tā tālāk, tie ir tikai pirmie soļi. Tas ir tikai pirmais posms šo bēgļu uzņemšanā. Bet vai mēs nevarētu jau skatīties tālāk, gadus desmit uz priekšu, nu, piemēram, manā valstī Gaunijā? Uh, Mēs sastopamies ar problēmām ar 400 tūkstošu migrantiem no Krievijas, kas ieceļoja savulaik. Un tā ir valsts ar tikai miljonu iedzīvotāju. 20 gados mums ir izdevies integrēt pusi no viņiem 200 tūkstošus ar valodu, pilsonību un tā tālāk, bet šie otri 200 tūkstoši joprojām nav integrējušies. Nu tad iedomājieties, ko tas nozīmē integrācijas programmu izveidot. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Un tāpēc mums par to jādomā. Eiropa ir bēgļu, migrantu un tā tālāk eh, kontinents. Mana paudze ir tāda pat, mēs esam kara paudze faktiski. Mēs bijām bērni tajā laikā, kad 60 miljonu eiropiešu bija bēgļi bēgļu gaitās. Un mana ga balss, protams, ir ārkārtīgi pateicīga, piemēram, Zviedrijai un citām Rietuma Eiropas valstīm, kas uzņēma mūsu iedzīvotājs toreiz 44. gadā. Un tas ir arguments, ko mēs vēlamies izmantot arī šobrīd, jo, kad mēs šodien runājam ar iedzīvotājiem, arī viņos novērojam eh, tādu viedokļu šķelšanos, bet redzam, ka viņiem ir šī pateicība un šī Eiropas solidaritāte ir vēsturiska vērtība. Tas palīdz mums. Un tāpēc šī jaunā solidaritāte arī varētu izkristalizēties, bet tas ir sarežģīti. Es ārkārtīgi lepojos, ka manī valstī pat ļoti tādās sarežģītās, asās debatēs mēs tomēr esam tikuši pārtam pirmajam šokam un esam nonākuši pie pozitīvām debatēm par to, kā arī izcināt integrācijas programmas un tā tālāk. Un es tiešām gribētu no komisijas un padoms un arī no mums pašiem dzirdēt ierosinājums par tālākiem soļiem integrācijas procesā. Nevis tikai tādu pirmo reakciju uz ierašanos. Nē, mēs nevaram solidaritāti at, ar to aprobežot. Mums jādomā par to, kā tālāk īstenot Eiropas vērtības. Paldies, Lauristīnas kundzei. Tālāk Lopes Agilāra kungs. Gracias, presidente. Paldies, priekšādātāji. Es esmu viens no tiem, kas eh, darbojas Lībe komitejā. un pilnīgi noteikti vēlos aizstāvēt visas tās vērtības, ko šī krīze apdraud. Tā ir humāna rakstura krīze. Tā tiek saukta par, par humāno ārkārtas situāciju. Bet krīze tā ir tāpēc, ka mēs atklāt sakot nespējam risināt šo jautājumu. Tā ir Eiropas mēroga krīze. Nespējam atbilstīgi reaģēt. Un tagad uzstājoties, es gribētu atgrieties pie pāris ļoti konkrētiem jautājumiem, ko skatām šī otrā paneļa ietvaros. Pirmam kārtām gribu pierasti, pievērsties pilsētas un pašvaldību lomām šīs krīzes kontekstā, jo tā, protams, ir arī vērtību krīze. Un kāda tad ir šī kopējā reakcija? Tika teikts, ka pilsoņi un pašvaldības, reģionālās pašvaldības ir tie, kas faktiski ir šīs, šī procesa pašā avangardā. Viņi ir tie, no kuriem ir atkarīga pirmās eh, reakcijas kvalitāte. Tika runāts lūk par eh, pilsoņu tīkliem, par solidaritātes atbalstu. Uh, un ka, lūk, solidaritātes princips kā tāds tiek pārbaudīts. Dzirdējām arī atsaucu uz 80. Eiropas Savienības darbības līguma pantu. Un jāsaka, ka tāpat laikā jāatceras, ka pilsoņi bez dalībvalstu pašu un valstiska atbalsta nevar īpaši daudz ko panākt. Ir vajadzīgi līdzekļi vajadzīgi līdzekļi, kas ļautu garantēt ne tikai pirmo reakciju, tātad pirmajā šo cilvēku iebraukšanas dienā, bet arī nākamajā dienā jāfinansē tālāk arī šo cilvēku asimilēšanās process. Un ir bijuši milzīgi cīniņi par šīm kvotām, pārvietošanas kvotām. Un, un tāda sajūta, it kā tas, nu, tagad ir visam gals. Nu, nē, ar to jau vēl nekas nav noslēdzies nevar atrisināt šo problēmu vienkārši ar kvotu noteikšanu. Tas ir tikai paša mm, stāsta sākums. joprojām trūks tādas apņemšanās no Eiropas iestāžu puses eh, nodrošināt līdzekļus sociālajiem izdevumiem, kas radīsies nenoliedz, nenovēršami jo taču runām šeit par pamatiesību aizsardzību, un galvenais ir vajadzīgs tātad finansējums šādiem sociāla rakstura izdevumiem. Sociālais sektors atsevišķās dalībvalstis ir spēcīgāks kā citur, bet mums jāpārliecinās, ka Eiropas iestādes var mobilizēt līdzekļus, lai Eiropas Savienības budžetā šos līdzekļus ir iespējams mobilizēt. Mēs e, komitejā balsojam par sociālā budžeta palielināšanu Eiropas Savienībā. 150 miljonu vairāk sociālajā budžetā salīdzinoši ar sākotnējo summu, ko ierosīja, ierosināja komisija savā budžeta projektā. Mums turklāt cenšamies mobilizēt arī tā saukto elastības mehānismu kas, kam vajadzētu piedāvāt reakciju tādos krī, tādās krīzes situācijās, bet mēs joprojām nezinām, kāda līdzekļa tiks mobilizēta, padarīt pieejama, ko darīs komisija un dalībvalstis tā, lai reģionālas vietējās pašvaldības varētu īstenot savu šau vēlmi izrādīt solidaritāti. No kurienes nāks šie Eiropas līdzekļi? No budžeta tas būs kaut kas jauns, ja no kaut kā cita pārvietots. Mums ir vajadzīga atbilde. Un tāpēc gribu vēlreiz uzsvērt to, cik, varīgi, cik svarīgi pārliecināties, lai tie, kas šodien ir klāt šeit starp parlamentu tikšanās reizē, ir vienoti par kaut kādu kopēju, par kopsaucēju Eiropas vērtību jomā. Un lai Eiropas iestādes rīkojas tā, ka mēs varam mobilizēt šos līdzekļus un fondus, kas savukārt tālāk var translēties solidaritātes principu īstenošanā praksē jo, nu, līdzekļu līmeņi ir vienkārši ārkārtīgi lielas Eiropas budžetā, vai ne? Bet es gribu zināt konkrētas summas un no kurienes tās tik ņemtas, vai tas nāks no ceļtām budžeta pozīcijām, vai ja tas būs kaut kas jauns. Tas man interesē. Paldies! Godātie kolēģi, līdz ar to runātājs saraksts ir noslēdzies. Vai ir kāds vēl no zāles, kas vēlas izteikt kādu komentāru? Ja varbūt nē, tad Dekoster kungs, es došu jums vārdu, lai jūs sākat eh, varbūt reaģēt uz dzirdēto. Priekšādātāji, paldies! Dzirdējām ļoti daudz jautājumu. Un šie jautājumi faktiski pat nav saistīti ar pašvaldībām, ko es pārstāvu reģionu komitejā, bet drīzāk tie vairāk vērsti uz dalībvalstīm, uz nacionālajām valdībām un šobrīd viņiem ir iespējas īstenot šo solidaritātes principu. Iespē, ne tik vien iespēja, bet arī pienākums. Un atkārtošu to. Un tas savukārt tālāk ir, nu, tālāk mēs runājam par vietējām pašvaldībām. Mēs esam tad tā kā armija. Nu, es eh, jāsaka, no šīs sanāksmes aiziešu, nu, visai saskumis, diemžēl. Es dzirdēju tādus priekšlikumus, kas ir pārāk attālināti no tās pašas eh, reālās dzīves, attālināti no Eiropas Savienības vērtībām, no tām vērtībām, kuram jābūt un kuram vajadzētu būt Eiropas projektu pašā būtībā. Paldies tiem, kas izteicās pret šādiem izteikumiem, jo šāda veida priekšlikumiem, kas vērsti pret vērtībām, nav vietas šeit parlamentā un ne jau šai brīdī brīvību templi. Un vietējās pašvaldības galu galā arī ir tās, kas var tālāk nest Eiropas projektu, un arī mēs varam pavisam derīgā kārtā rīkoties. Un tāpēc es gribētu ierosināt mūsu valdībām tikties tāpat paralēli mūsu sanāksmes laikā, lai varētu uh, apzināties, kāda ir viņu uzdevuma, un mēs nedrīkstam ļaut rīkoties tiem, kas vienkārši vēlas sajaukt ūdeņus jo tas nekādā veidā neatrisinās krīzi. Paldies! Uh, merci, monsieur. Lielas paldies, de Koster kungam. Tālāk dokšu vārdu Kiengas kundzei, jūs vēlieties ko teikt. Merci, madame la présidente. Priekšādātāji, paldies. Gribēju tikai teikt paldies visiem runātājiem, visiem paneļu runātājiem, tāpat arī tiem, kas izteicās Nacionālo parlamentu vārdā. Mēs centīsimies katrā ziņā darīt visu, kas mūsu spēkos kopā ar savu kolēģi Mecolas kundzi, lai ņemtu vērā jūsu priekšlikumus un idejas, ko dzirdējām šodien, iekļaujot to ziņojumā, ko šobrīd gatavojam. Tiešām paldies no visas sirds tencinu. Un ceru, ka nākotnē mēs varēsim šo sadarbību tikpat veiksmīgi arī turpināt. Paldies! Paldies, Kengas kundzei, godātie kolēģi! nu tad ļaujiet eh, man izteikties savā dzimtajā valodā, bulgāru valodā. Es esmu no pavisam salīdzinoši nelielas valsts, tātad dienvidos. Un bija ārkārtīgi priecīgi, ka varēja piedalīties šajā sanāksmē. Arī mana valsts sastopas ar ļoti daudz un dažādām problēmām, kas saistīts ar migrāciju Nu, te dzirdējām, piemēram, Lielbritānijas, Spānijas, Francijas parlamentu pārstāvis, uh, visi runāja par migrāciju. 2013. gadā Bulgārija, jāsaka, bija visai pārsteigta, jo mums nebija nekādas pieredzes darbā ar imigrantiem, un tāpēc mums bija vajadzīga solidaritāte no pārējām dalībvalstīm. Turklāt Nu, mums ir pieredze, piemēram, ārējo robežu aizsardzībai, un te mums arī vajadzīga palīdzība, jo vēlamies garantēt visas Eiropas Savienības drošību. Nu, un tāpēc beigu beigās esam gatavi pieņemt zināmu bēgļu skaitu. Bet gribu teikt, ka pēc visa šīs vidusjūras krīzes, kas, nu, visdrīzāk nebūtu vēl nav noslēgusies, uh, Daudzi no šiem migrantiem nāks arī pāri Balkāniem uz Eiropu. Tieši tā tas notiek šobrīd. To piedzīvojam pie Bulgārijas un Turcijas robežas. Mēs esam piekrituši kvotām, par ko vakar notika sarunas un tika pieņemta vienošanās Bulgārijai jāpieņem uh, 1600 bēgļu, bet arī turklāt gribu, ka mums vairāk, mēs esam jau uzņēmuši vairāk kā 1000 cilvēkus nedēļā. Mēs uh, esam daļa no Eiropas solidaritātes projekta. De Koster kungs, viņš. Uh, Nu, jūs dzirdējat arī pret antieiropiskus priekšlikumus, bet tie ir mazākumā, to var jums apsolīt. Un gribu teikt, ka, nu, varbūt vienkārši šeit nav bijuši visu politisko grupu pārstāvi, varbūt viņi izteicās netik, nu, entuziastiski. Bet katrā ziņā šajā parlamentā vairākums tomēr piekrīt jūsu prioritātēm, un mēs atbalstām solidaritāti humanisma vārdā un Eiropas projekta vārdā. Un es esmu pārliecināta, ka mums visiem kopīgiem spēkiem izdosies šo krīzi atrisināt. Un, protams, ka tajā mums palīdzēs arī pašvaldības. Mūsu priekšā ir ļoti daudz problēmu jautājumu, uzdevumu. Un mums vajadzēs tos visus risināt, bet to varam darīt tikai un vienīgi saliedētā veidā. Paldies!